Good afternoon. Labdien, kolēģi! Kā jau iepriekš paziņoju, mēs sākam darbu pulksteni trijos. Turpināsim eh, no rīta iesākto darbu Lība komitejā. Un eh, sāksies eh, vienotā Lība un Jurija komitejas sanāksme. Tātad eh, balsoties uz reglamentu 51. pānta. Galvenais mērķis ir diskusija par uh, tiesi, tiesības un pilsonības eh, programmas uh, izveidi no 2017. līdz 2020. gadam. Un mēs uzklausīsim Eiropas komisijas cilvēktiesību direktorā direktors par Skevi Mikho uzstāšanos. Pēc tam risināsies diskusijas par šo tiesības un pilsonības eh, programmu, arī saistībā ar eh, daudzgad finanšu plānu. Tiks noteikts, kāds budžets ir pieejams, eh, lai, lai izveidot Eiropas tiesību telpu. Un šī te programma tiesības un pilsonība ir pēctece trīs programmām, kuras pašreiz darbojās. Pirmā ir cilvēktiesības, otrā ir krimināltiesības, un trešā ir uh, narkotika prevencija un informācijas programma. Uh, mērķis tam uh, visam ir apvienot šīs trīs programmas uh, par vienu instrumentu, lai nodrošinātu visatverošu finansēšanas pieeju tieslietu jomā. Un līdz ar to fondu līdzekļi tiktu pareizāk izmantot horizontāliem jautājumiem. Un tas ir ļoti svarīgi saistībā arī ar apmācību. Līdz ar to parlamenta atbildīgās komitejas, gan Libē, gan Jurī komiteja sadarbosies 51. panta ietveros. Un mēs uzklausīsim komisijas prezentāciju. Pēc tam referenti Filips Klejs un Jurī, tad Libī vārdā un uh, eh, Luīģī Ber Berlīngers Jurī vārdā. Bet tagad attiecībā uz mūsu kolēģi Luīģī Berlingeru, kurš ir arī šīs sanāksmes uh, otrs vadītājs. Lūdzu, Berlinger kungs, jums ir dots vārds. I didn't want to exploit your time because. Nevēlos liek izmantot jūsu laiku. Tomēr es eh, teikšu dažus vārdus. Vēlākā referents vēlos tikai uzsvērt, cik svarīgi šajā gadījumā, eh, tad cik šī programma ir svarīga. Cik svarīgi ir tas, ka mums ir šāda kopīga sanāksme komitejām. Šī nav pirmā reize, kad mēs sastrādājamies Mūsu kompetence eh, tieslietās ir iemesls, kāpēc ir notiek šī kopīgā sanāksme. Un kā mēs eh, vēlamies paust savu, savu parlamentāro grimu š, š, š, šajā komisijas eh, izveidotajā tieslietu programmā. Tāpēc es domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu savā darbā, bet es vēlos, vēlējos tieši uzsvērt mūsu kopīgā darba nozīmi. Paldies, Berlingera kungs! Esam gatavi uzklausīt eh, civiltiesību direktorāta direktors uzstāšanos. Tātad eh, Mišu kundze. Un pēc tam Solskova Linda kungs, kurš pārstāv eh, Dānijas prezidentūru. No sākuma tātad uzklausīsim Mišu kundzi. Vai viņa ir klātesoša šajā sanāksmes zālē? Lūdzu, jums iedos vārds. Esmu ieradusies laicīgi. Labdien! Liels paldies par šo ielūgumu. Jūs mums esat devuši iespēju jūs iepazīstināt ar šo te programmu. 15. novembrī komisija pieņēma priekšlikumu izveidot tiesību programmu laika posmām no 2014. līdz 2020. gadam. Eh, cita programma, kuru mēs ierosinājām, ir eh, pils, tātad, tiesību eh, programma, bet par to es runāšu nākamajā sanāksmē. Es to pieminu tāpēc, ka abas programmas viena otru atspoguļo dažādos aspe aspektos, un tas ir svarīgi nākotnē, nākotnē arī citiem citām iesaistītajām pusēm, lai abas programmas būtu līdzīgas struktūrā un tajās būtu līdzīgi noteikumi. Uh, Tātad eh, abas programmas labi darbojas tieslietu jomā. Ierosinātā tieslību programma tā, eh, sevī apvieno trīs programmas, un tas arī tika teikts. Tā ir eh, programma, kurai ir diezgan neliels budžets attiecībā uz um, skaitļiem. Tur ir mazāk nu, par 0,1% no uh, savienības budžeta. Tomēr šī programma dod ļoti lielu ieguldījumu uh, tieslietu sistēmas funkcionēšanā. Ekonomiskās krīzes laikā Eiropas Savienībai ir nepieciešams stērēt naudu lietām, kurām ir Eiropas Savienības pienotā vērtība un uh, kur ir iespējama lielākā atdeva. Eiropas Savienības pienotā vērtība nozīmē to, ka Eiropas Savienības budžets ir jāizmanto, lai, uh, jāizmanto uh, programmām, kuras dalībvalsts nevar pašas uh, finansēt, vai arī kuras var dot labākus rezultātus Eiropas pilsoņiem. Ar tiesību programmas atbalstu mēs vēlētos tālāk izveidot Eiropas tiesli, tiesiskuma telpu, veicināt tieslietu sadarbību krimināla lietās un civillietās un arī kopumā veicināt tieslietu sistēmas efektivitāti. To var izveidot finansiāli atbalstot apmācību un kapacitātes veidošanu praktiski praktizējošiem darbiniekiem, lai viņiem būtu instruments, ar kuru palīdzību uh, var tikt piemērota Eiropas uh, Savienības tiesība aktī uh, krimināla lietās. Apmāc, apmācības nozīme ir uzsvērta uh, komisijas paziņojumā, un tas ir priekšnoteikums, lai izveidotu Eiropas tiesu, tieslietu kultūru, lai atvieglotu pieeju informācijas apmaiņai un datu apmaiņai starp dalībvalstīm. Uh, E, tiks uh, atbalstīti uh, e, ICT instrumenti nacionālā līmenī un tiks rasti uh, satarpēji savietojami risinājumi Eiropas līmenī. Un būs citi instrumenti, kas tiks izmantot, lai, infor lai informētu pilsoņus par juridisko palīdzību, par pieeju advokātiem Un uh, uzņēmumiem un pilsoņiem būs pieejamas dažādas datubāzes un reģistri, kā piemēram maksāt uh, nespējas reģistrs un zemes reģistri, un līdz ar to tiks atvieglota uh, pieeja uh, tiesu iestādēm un uh, tiks atvieglot uh, uzņēmumu darbību pāri robežām. Mēs arī ierosinām risināt uh, pretnarkotikas uh, palīdzības jautājumus šajās programmas ietvaros. Tad um, šī ir joma. Uh, kurā Eiropas, tad, eh, eh, tad, kur var, eh, kur var izsnākt bas, balsoties uz 83. pānta un salīdzinājumā ar pašreizējo pretnarkotiku un informācijas programmu, kura balstās uz veselības ap, apsvērumiem. Mēs esam mainījuši savu pieeju. Mūsu mērķis ir, lai būtu pēc iespējas lielāka ietekme šajās jomās. Uh, Tagad es vēlos eh, pievērsties dažām detaļām par šī priekšlikuma eh, pieeju. Mēs eh, esam svaigi paskatījušies uz šīm lietām, un kaut arī mēs esam saņēmuši arī iesaistīto pušu novērtējumu par pašreizējo programmu um, noderīgumu, tomēr mēs esam saņēmuši um, komentārus, piezīmes par trūkumiem. Un līdz ar to šī priekšlikuma ietvaros mēs eh, cenšamies uh, labot šīs kļūdas, jo sevišķi attiecībā uz pievienoto vērtību un pārvaldību. Mēs arī iekšēji esam praktiski iemācījušies, kā pārvaldīt šos uh, pašreizējos projektus, un esam ņēmuši vērā visus uh, elementus, kas mums ir tikuši iesniegti ir nepieciešams domāt citādāk, analizējot priekšlikumus, tos, kādus mēs ierosinām. Tie ir vizuāli un konceptuāli atšķirīgi no eh, tiem, kas pastāv šobrīd. Mūsu mērķi ir racionalizēšana, vienkāršošana, efektivitāte un ietekme. Jūs visi eh, mums piekritīsiet, ka ir uh, diezgan eh, neiespējami mūsdienās paredzēt, kādas būs eh, prioritātes 2020. gadā. Un tāpēc mēs eh, neesam tik preskriptīvi, un tāpēc mēs cenšamies garantēt zinām elastīgumu pakāpe salīdzinājumā ar to, kas ir šobrīd. Un racionalizēšana un vienkāršošana nozīmē arī to, ka programma pati pieskaņojās finanšu regulējumam, neatkārtojot savus noteikumus un no tiem neatšķiroties. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot visu paredzēto finansējumu, visus eh, tad, eh, finansējumu instrumentus, grantus. Un tas viss, pat tad, ja eh, granti nav minēti priekšlikumos, tas nenozīmē, ka mēs vairs nefinansēsim E, tīklus vai NVO. Un līdzīgā garā nav ierobežojumu dalībniekiem, kuri var saņemt finansējumu. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un dalībvalstu iestādes visos līmeņos var gūt labumu no šī finansējuma. Turklāt, lai neatbalstītu kādu konkrētu dalībnieku, mēs esam izvēlējušies eh, nenosaukt nevienu eh, vienību nosaukumā. Tas tomēr mm, neliedz nevienai vienībai, kurai ir svarīga loma mūsu rīcība politikās, Eiropas Savienības rīcība politikās, tātad saņemt finansējumu. Apvienojot eh, pašreizējās programmas un ierisinot divas līdzīgas programmas, mēs arī cenšamos uh, Eh, padarīt eh, dalībnieku dzīves eh, vienkāršāks. Mums ir tāds pats noteikumu kopums, kāds ir tad, pieteikumu jomā nevis seši dažādi noteikumu kopumi. Un ņemot vērā šo, šīs priekšrocības, komisija cer, ka izdosies veiksmīga sadarbība ar Eiropas parlamentu, lai garantētu šo priekšlikumu pieņemšanu līdz 2012. gadam diskusijas ar padomu jau ir sākušās. Paldies par uzmanību. Būšu gatava uz, atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies! Paldies par prezentāciju! Tagad mēs uzklausīsim Dānijas prezidentūras pārstāvi. Paldies priekšsēdētāji, godātie Liba komitejas deputāti. Sarunas par šo priekšlikumu padomē tikko sākušās un e, ir izveidota padomas darba grupa, lai vestu sarunas par jauniem priekšlikumiem iekšlietu tieslietu jomā, ieskaitot arī šo likumdošanas priekšlikumu. Katrā ziņā sarunās e, ļoti svarīgs elements ir tieši laika aspekts, jo um, finansējuma programma termiņš beidzas 13. gadā un mums ir jāvienojas par jaunām finansēšanas programmām. Šī iemesla dēļ Dānijas prezidentūra virs šo jautājumu padomē kā prioritāro. Jaunās ad hoc darba grupas pirmā sanāksme liecina par to, ka visas uh, dalībvalsts uh, piekrīt prezidentūras vēlmē strādāt ātri un efektīvi šajā jautājumā. Diskusijas liecina par to, ka visas dalībvalstis uh, vispārīgos vilcienos atbalsta centienus racionalizēt šīs programmas, apvienojot visas tās, kas uh, tiek realizētas tieslietu jomā. Komisija ir saņēmusi dalībvalstu atbalstu attiecībā uz mērķiem, pasākumiem un programmas dalībniekiem. Tomēr padomē ir nepieciešams vēl tālāks diskusijas, un prezidentūra gaida iespēju šos jautājumus apspriest arī ar Eiropas parlamentu. Tādēļ mēs ļoti labprāt uzklausītu Eiropas parlamentu viedokļus par šo priekšlikumu. Paldies! Un tagad mēs varam sākt diskusijas, saka priekšsēdētājs. Dosim vārdu vispirms uh, referenta kungam. Klēskungs, ja jums nav iebildumi, tad varbūt eh, dosim vārdu kā līdzpriekšsētājiem Berlinger kungam, pēc tam dosim vārdu Klēsa kungam. Paldies uh, par man izrādīto pretīm nākšanu. Uh, pastāstīšu par to, kā es redzu šo daudz gadu programmu. Es esmu pārliecināts, ka pati svarīgākā problēma, kas ir attiecībā uz Eiropas Savienības tiesiskumu politiku, ir tas, ka trūkst vajadzīgā līdzsvara starp to likumdošanu, kas tiek sagatavota un judikatūru no tiesa puses. Patreiz ir ļoti daudz tiesību normu un judikatūras, kas ir jāpiemēro. Tajā pat laikā tas neatvieglo dzīvi pilsoņiem. Es uzskatu, ka pilsoņiem ir jābūt iespējai izmantot tās tiesības, kas viņiem ir dzīvojot Eiropas Savienībā. Salīdzinoši ar uh, likumdošanas un judikatūras uh, apjomu, kas mums ir pieejams, uh, ļoti maz no tā tiek reāli izmantots. Tādēļ es uzskatu, ka viena no galvenajām problēmām ir šīs esošās tiesiskās bagāžas piemērošana. Tieši tādēļ mums ir jāstrādā pie Eiropas tiesiskuma telpas izveidošanas atbilstoši Stokholmas programmai, un tas nozīmē, ka laikā, kad spēkā ir stājies Lisabonas līgums, mums ir jāraugās, lai gan katrā dalība valstī, gan Eiropā kopumā tiktu nodrošināta visas esošās likumdošanas piemērošana. Dalību valstu tiesnešiem un juristiem ir jādod iespēja uh, piemērot Eiropas Savienības tiesību normas ikdienā attiecībā pret Eiropas Savienības pilsoņiem. Ja mēs paraugāmies uz šo komisijas priekšlikumu, tad eh, tā mērķis tiešām ir nodrošināt šo piemērošanu. Tajā pat laikā mums vajadzētu eh, vēl lielāku uzsvaru likt tieši uz piemērošanas aspektu. Lai ja mēs gribam sasniegt savu mērķi, tad tas ir absolūti nepieciešams. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienības pilsoņi apzinātos savas tiesības un varētu tās realizēt Eiropas Savienībā. Tāpat ir jāstrādā ar juristiem, ar tiesnešiem, kas darbojas dalību valstīs, lai viņi zinātu, kāda likumdošana ir spēkā Eiropas Savienībā, kāda ir judikatūra un kā to visu izmantot. 2000, 2014. 2020. gada programmā ir vairāki piemēri, kā to izdarīt. Piemēram, Patreiz darbojas ļoti daudzas sadarbības programmas starp dalību valstīm tieši tiesiskumu jomā, un tas ir ļoti labs piemērs tam, kā tiekties uz reālu īstenošanu, un tas ir tikai viens no piemēriem. vēl viens jautājums, kas būtu jārisina. Kā praktiskā līmenī izvērtēt to, kā šī likumdošana tiek īstenota? Viens veids, kā to izdarīt, ir pavaicāt, ko par Eiropas Savienības likumdošanu domā pilsoņi. Komisijas priekšlikumā tiek risināts jautājums par finansējumu trūkumu. Patiesībā šeit uh, atvēlētā budžeta īpatsvars ir mazāk nekā 1%. Eiropas Savienības tiesiskuma telpa tiek atzīta par visai nenozīmīgu programmu. Es uzskatu, ka tas ir nepamatoti. Referents ir paskaidrojis, ka ir iemesli tam, kāpēc uh, Uh, viņš nav iedziļinājies uh, pārāk detalizēti šī jautājuma aplūkošanā. Kā es teicu, šis priekšlikums ir uh, vispārējs, neskaidrs, un tas varētu negatīvi ietekmēt programmas. Es uh, varētu saprast arī to, ka šie mērķi e, ir visai miglēni aprakstīti, tajā pat laikā, es domāju, ir bīstami būt eh, tik ļoti mm, nekonkrētiem attiecībā uz programmu. Tālāk par apmācību. Man gan šis jēdziens īpaši nepatīk, bet vienkāršības labad es to šodien izmantošu. Jurī komitejā strādājot kopā ar Libe, mēs esam panākuši zinām progresu attiecībā uz tiesnešu apmācības programmu. Mēs uzskatām, ka tiesnešu apmācība ir jāuzlabo, jāpastiprina. Komisija vienā no saviem iepriekšējiem paziņojumiem norādīja, ka tiesnešu apmācība tiks noformulēta konkrētāk, precīzāk un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl viena svarīga lieta ir sadarbība civillietās un krimināllietās. Šeit es uzskatu, ka tiesiskuma programmai ir jābūt konkrētākai, kā mēs atbalstīsim šo sadarbību. Šeit ir jābūt praktiskiem piemēriem, praktiskiem pasākumiem, kas nodrošinātu to, ka tiesneši no dažādām dalībvalstīm sadarbojas, lai atrisinātu daudzos pārobežu jautājumus. Ko mēs darām, lai palīdzētu dalībvalstu tiesnešiem labākās prakses apmaiņā, pieredzes apmaiņā, kā palīdzam viņiem atrisināt konkrētus um, juridiskus jautājumus. Es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams biežāks šīs programmas izvērtējums. Un, visbeidzot, Pēdējais, ko vēlējos pateikt, ir par to, ka Eiropas komisija piedāvā tikai vienu programmu, kurā ir apvienotas visas programmas eh, - civil lietas, krimināla lietas, narkotika prevencija, tas eh, viss ir apvienots vienā programmā, salikts vienā katlā. Komisija un arī citi politiskie spēki ir eh, negatīvi reaģējusi uz to. Pastāv bažas par to, ka ja mēs pārāk sapludināsim šos dažādos programmas elementus, izveidojot vienu programmu, tad šī pieeja varētu izrādīties uh, nepamatota. Cilvēki ir nobežījušies, ka naudas līdzekļi tiks izšķērdēti, darbs tiks izšķērdēts. Un es domāju, šīs viņa bažas ir pamatotas. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments būtu modrs un raucītos, lai katrs programmas elements saņemtu tam pieno, pienākošos finansējumu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka naudas līdzekļi tiek pārnesti no viena programmas elementu uz citu programmas elementu, tā kā mums šeit ir nepieciešama ļoti rūpīga izvērtēšana. Paldies, tagad došu vārdu referentām no Ultiba komitejas Klēs kungām. Paldies, priekšsādātāji! Gribu pateikties Mišo kundzei par šo prezentāciju, ko viņa lika priekšā attiecībā uz paredzamo programmu. Tāpat, protams, pārs, pār, paldies arī Dānijas prezidentūras pārstāvim. Šī te tiesiskumu programma 2014. gadā, 2020. Mm, gadam ir ļoti labi izvēlēta. Tā pilnīgi noteikti saliedē visas iepriekšējās programmas, kas, zināmā mērā, līdz šim bija darbojušās paralēli vienotrai, un rezultātā panākam diezgan lielu tādu efektīvu rezultātu racionalizēšanu. Un domāju, ka izējas punktā tā, šāda ideja ir ļoti laba, bet tik un tā, tomēr gribu uzdot virkni jautājumu izdarīt arī pāris komentārus, kā arī norādīt uz problemātiskajām vietām, kas izriet no visu šī priekšlikuma. Pašreizējā sistēmā pastāv zināms līdzsvar trūkums līdzekļu geogrāfiskajā sadalījumā un projektu sadalījumā pa geogrāfiskajiem reģioniem. Un mans jautājums ir šāds. Cik lielā mērā komisija E, ir spējis nonākt pie labāka geogrāfiskā sadalījuma ar šo jauno programmu, jo mums taču ir jāuzdod jautājums, kāpēc bija šīs, šie līdzsvaru trūkumi, jo, manuprāt, viens no iemesliem katrā ziņā e, bija tas, ka jāizvēlas gan sarežģīta procedūra, lai iziet cauri visiem kontiem, visiem projekta finanšu datiem un tā tālāk. Un šobrīd mums ir vajadzīgs izveidot tādus kriterijus, kas būtu skaidri un gaiši definēti, visiem saprotami, tā lai uh, iespējamie līdzekļu gala saņēmēji tos varētu saprast un varētu daudz vienkāršāk piekļūt līdzekļiem, izmantojot šo kopējo sistēmu. Tātad piesakoties uz līdzekļiem. Tātad, kāda ir komisijas mērķi tieši lūk šāda geogrāfiska pārdalījuma kontekstā? Otra problēma, ko saskatu šai kontekstā, par ko runāja arī Berlinger kungs, ir tas, ka ļoti daudz no šiem ietvara kritērijiem, nosacījumiem ir ļoti neskaidri. Tiekam, piemēram, šis teksts par Eiropas pievienoto vērtību. Tā ir jābūt, ja kāds vēlas saņemt līdzekļus šos programmas ietvaros. Bet ko tas īsti nozīmē? Kādi ir rādītāji, kāda ir izmērām lieluma, kas ļauj mums konstatēt, vai mērķi ir sasniegti? Protams, ka ir vajadzīgs arī starposmu ziņojums 2018. gadā, bet varbūt tas būs jau tomēr par vēlu, lai konstatētu kļūmes. Es domāju, ka tobrīd jau vajadzēs gatavoties e, programmas noslēgšanai un nākamā, nākamajai programmai. Manuprāt, tas ir par vēlu. Tālāk par pārskatāmību runājot attiecībā uz visiem šiem projektiem. To skat par ārkārtīgi svarīgu. Es domāju, ka vajadzētu censties publicēt, nu, piemēram, sarakstus ar līdzekļu saņē, saņēmējiem Un šāda saraksts taču pašreizajā sistēmā ir pieejama, vai ne tā? Un tomēr, tomēr pagaidām tos nav paredzēts komisijas priekšlikumā publicēt. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Kāpēc nav šāds noteikums iekļauts? Es domāju, ka vairums Eiropas parlamentāriešu šādu ideju atbalstīt. Nu, lūk, tādi bija mani komentāri, tādi bija mani jautājumi. Pagaidām, paldies priekšādātāji. Tad uzklausījām referentus un tagad sāksim diskusijas. Es redzu, ka vairāk jau ir pieteikušies. Vispirms došu vārdu Vanda Kampkungām lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es gribēju vaicāt tieši tāpat kā Klaskungs. Um, gan atvainojos par savu aizkavē vēlo ierašanos. Bet jāsaka, man bija 40 studenti, kas ieradās apmeklējumā, un es nevarēju taču viņus ignorēt un atstāt savā vaļā šeit parlamentā. Tautas partija var jums pastāstīt kopumā ehm, atbalsta visas šīs nostādnes ehm, šai pozīcijā, kas ir mums šobrīd priekšā. Bet mēs domājam, ka vajadzētu iet uz priekšu prātīgi. Protams, ir labi vienkāršot programmas un tā tālāk. Bet nedrīkstam šeit noteikt kaut kādas uh, prioritātes, kas neaptvertu visas jomas. Un šī līdzekļu pārdalīšana mm, varam to zināmā mērā atbalstīt, jo, protams, kā pamat izmantojam Stokholmas programmu un narkotiku prevencijas programmu, bet ir ir jārīkojas ļoti prātīgi un e, jāizvērtē visi šie atsevišķie aspekti, jo līdzekļu samazināšana kādā no jomām nebūtu vēlama. Tālāk īstenošanas iespēja. Kā tad šo īstenošanu varam mērīt, kā to varam konstatēt, kā varam pārliecināties, ka mērķi ir sasniegti? Nu, es labprāt gribētu, ka šeit būtu kaut kāds daudz konkrētāks aprēķina metodas uzrādīts un rādītājiem un tāds tā, lai mēs patiešām zinām, kā tad konstatēt, vai mērķi ir sasniegt. Un visbeidzot, eh, es pazīstu kādu stažieru, kas ir īrs. Un viņš man stāsta, ka jāsaka, ka Eiropas tiesās, nerad arī tiesneši nav nemaz informēti par tiesību aktiem. Gal galā ir vajadzīgs, lai Eiropas, eh, lai Eiropas dalību valstu tiesneši arī ir informēti par Eiropas eh, tiesību aktiem un tiesību normām, kas, protams, ir spēkā visur. Un es domāju, ka tādēļ pēc šī tiesneša apmācība būtu ja uzskatām par prioritāti. Gans! Paldies, Gons, Gons, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji Sociālistu un demokrātu grupas vārdā un kā nākamā ēna referenta par šo programmu, es uzskatu, ka mēs varētu piekrist jaunajām piedāvātajām B variantām, ka ir tikai divas programmas seša vietā. Bet tāpat kā iepriekšējie runātāji, arī es uzskatu, ka ir nepieciešama lielāka konkrētība, jo No vienas puses divas programmas varētu nozīmēt lielāku efektivitāti un vienkāršošanu, tajā pat laikā jautājums ir par caurskatāmību, kā līdzekļi tiks sadalīti starp dažādiem mērķiem. Tālāk, kā tas tiks eh, nodefinēts katru gadu šajās darba programmās, šeit es domāju prioritātes, un cik lielā mērā parlaments piedalīsies uh, ikgadējo darba programmu apstiprināšanā un līdzekļu sadalīšanā. Es varu piekrist eh, tātad tiem, kas pieminēja šos problēmu jautājumus. Otra lieta ir saistīta ar uzraudzību un novērtēšanu. Mums ir nepieciešami ļoti konkrēti indikātori, kas dod mums pārliecību par noteikto mērķu sasniegšanu. Es domāju, ka ir svarīgi ne tikai redzēt, bet arī parādīt mūsu pilsoņiem, ka naudas līdzekļi, kur nemaz nav tik daudz šajās programmās, tiek izlietoti racionāli, efektīvi. Tā kā es domāju, ka mums būtu jāstrādā tieši pie šiem caurskatāmības aspektiem. Tas ir līdzekļu sadalījums ar dažādiem mērķiem, geogrāfiskais sadalījums un līdzsvarotība un izmērāmi mērķi rādītāji vai indikātori. Paldies! Paldies, Rīzbekas kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Arī es priecājos, ka mūsu priekšā lūk ir šis priekšlikums par pašreizējo programmu darbības racionalizēšanu, tā lai tas būtu spēcīgāks, efektīvāks un e, visas šīs negācijas varētu izslēgt, bet savukārt, e, nu, ietekmi dubultot. Es tiešām par to visu priecājos. Esmu gan nedaudz vīlusies, kad domāju par visiem tiem e, deputātiem šais divās komitejās kas vienmēr tikai cenšas ierobežot eh, budžetu. Ja ir jau mazs neliels budžets, tad e, viņi joprojām vēlas to samazināt. Nu, tas rada tādu iespaidu, ka mums šeit Eiropas Savienībā nav īsti šī prioritāte palīdzēt pilsoņiem. Nu jā, budžets nav liels, bet līdz ar to pirmā nepieciešamība, protams, ir šo līdzekļu tēriņus un mūsu darbu koncentrēt tieši uz tām svarīgākajām prioritātēm. Tā, lai varētu finansēt pro projektus, kas mums vienprātīgi visiem šķiet svarīgi. Protams, ka vienmēr ir arī elementi, kas saistīti ar darba grafiku, gan padomē, gan komisijā, tas jāņem vērā nenoliedzami, nestrādājam jau kaut kādā pilnīgā vakumā. Un tāpēc, protams, ir jāspēj vienoties par šo dokumentu diezgan strauji, cerams, jau pat šī gada laikā, lai var tālāk aiz turpināt darbu. Un tāpat laikā mums jāceras, ka ir jāizmanto zināmas metodas. Jau tika teikts, ka šīs metodas pagaidām ir ļoti neskaidri definētas, Un, nu, lūk, e, komisijas pārstāvs skaidro, ka tas tāpēc, lai mēs paši varētu izmantot savu iztēli un lai varētu vēl papildus strādāt un tam līdzīgi, bet vai tad tāpēc mēs nevēlamies izstrādāt šīs direktīvas un vadlīnijas, par kurām visi esam viensprāts tā, lai, lūk, būtu konkrēts noteikts prioritāts, un es piekrītu kolēģiem, kas runāja par to, ka ir vajadzīgs precīzāks formulējums un ka galvenā prioritāte būtu jāpiešķir tiesneša izglītībai un visu tiesu iestāžu darbinieku apmācībai tā, lai viņu apmācību virzīties uz priekšu, jo galu galā apmācības, apmāc, pareiz apmācība var nest ļoti daudz ko kopējā tiesiskuma telpā. Un ja mēs ne, neapmācām to, kas šai tiesiskuma telpā darbojas, tad zaudētāji ir visi. Nu, un, protams, pirmie, kas eh, svarīgākie, kas šeit darbojas, ir tieši tiesneši. Un tas ir kaut kas pavisam reāls, ko varam darīt lietas labā. Tas pats attiecas arī uz piekļuvu programmas līdzekļiem ir vajadzīgs darīt pilnīgi visu, lai šī programma ir gana redzama, pamanāma. Nu, varbūt pat jāizmanto tādi novatoriski līdzekļi. Visi esošie līdzekļi pilnīgi noteikti. Visi digitālie informācijas kanāli, lai šī programma būtu redzama un lai tās līdzekļiem varētu pieteikties pēc iespējas vairāk pilsoņu. Un visbeidzot, kas attiecas uz izmantojamo metodu, protams, ka nepieciešami ir rādītāji un kritēriji, ir vajadzīgs izvērtējums ziņojums, un e, pilnīgi noteikti tas jāsāk gana ātri. E, Bet tagad, skatoties, piemēram, atpakaļ, redzam, ka izvērtēja ziņojums attiecībā uz iepriekšējām trijām programmām, e, attiecībā uz to izpildi, konstatēja virkni trūkumu, virkni iztrūkumu un tu, eh, negatīvo vietu, un no tā būtu jāmācās, jo atsevišķas dalībvalsts, piemēram, nekad vispār tā arī nelika priekšā nekādus projektus, atsevišķas dalībvalstis nekādus līdzekļus šo programmu ietvarus tā arī nekad nesaņēma, jo nemaz nepacentās to izdarīt, un eh, līdz ar to atsevišķas valsts tiek ļoti švaki pārstāvētas šīs programmas līdzekļu izmantošanas kontekstā, Te ir ļoti daudz vēl darba darāms. Es domāju, ka ir vajadzīga papildus informācija. Un ja visi būsim gana apņēmīgi, tad varēsim lūk spēcināt šīs programmas redzamību un tad attiecīgi pat ar šo salīdzinoši pieticīgo budžetu varēsim panākt ļoti daudz, īpaši strādājot lūk pie šiem prioritātēm, un tas taču ir mūsu darbs, mūsu darbs šeit grupā, šeit eh, komitejā, un to mēs kā Alde arī uzskatām eh, par svarīgu. Paldies, nākamais runātājs Bronsakungs. Thank you. Uh... Paldies. Kopīgā tiesiskuma telpa ir jauks ideāls. Tā būtu telpa, kur valda tiesiskums, bet tas nebūtu nenozīmē, ka ir nepieciešams harmonizēt uh, likums vai tiesiskās sistēmas. Likumi var atšķirties, tajā pat laikā tiesiskums var tikt nodrošināts neatkarīgi no tā, vai likumdošana ir vai nav harmonizēta. Mēs nevaram vienkārši ieslodzīt cilvēkus par to, ka viņi pauž savus politiskos viedokļus, arī aizliegt politiskās partijas, eh, kuras eh, darbojas miermīlīgi, vai arī aizliegt atšķirīgu viedokļu paušanu, piemēram, par to, kas notika Armēnijā 1915. gadā. Uh, Tās nav civilizētās valstis, kas aizliedz šādas izpausmes. Vēstur, lai paliek vēsturniekiem, un politiķi, kas uzspiež savu viedokli par vēsturi, ir totalitārists kā režīma piekritēji. Ja mēs gribam uh, piedāvāt vienu modeli visām 27 vai 28 dalību valstīm, cik drīz mēs būsim, tad mums ir jāraukās, lai, tā būtu tiešām, lai tas būtu tiešām tiesiskums, mēģinājumu veidot, um, piemēram, tādus mākslīgus tiesiskos instrumentus kā Eiropas aresta orders, nevienmēr nodrošina tiesiskumu. Šis instruments uh, atvieglo cilvēku izdošanu un sodīšanu, tajā pat laikā neizvērtējot lietas apstākļus. Šie mēģinājumi harmonizēt un uh, veidot uh, uh, papildus instrumentus neveicina tiesiskumu, bet drīzāk tās būvē Eiropas kompetenci ķieģelīti pa ķieģelītim, kas drīz pārņems nacionālo valstu un likumdošanu kompetenci. Paldies! Okay, now back to the commission. Mrs. Tagad došu vārdu komisijai. Mišu kundze, vai jūs vēlaties reaģēt pēc šiem komentāriem? Varbūt arī padomē ir kas sakāms. Thank you very much. Paldies! Es domāju, ka ir ļoti noderīgi apmainīties ar viedokļiem lai izprastu, kāda ir mūsu nostāja šo priekšlikumu sakarā. Es gribētu aicināt jūs eh, sastrādāties ar mums turpmākajos mēnešos. Mēs uzskatām, ka pat ja atvēlētie līdzekļi budžets nav tik liels, tad šis projekts ir ļoti svarīgs. Un ja es kaut kādu iemeslu dēļ atstāju šādu iespēju, tad es atvainojos. Jo pat ja mēs uzskatām, ka tas, tā nav liela summa, kas tomēr ir lielāka nekā šodien atvēlētā liedzekļa, mēs uzskatām, ka arī šie līdzekļi jāizmanto maksimāli efektīvi, liederīgi, lai sasniegtu mūsu noformulētos mērķus. Tālāk dzirdēju daudz komentārus par uh, par neskaidrām programmām. Mēs esam izstrādājuši igadējās darba programmas, kur katrs no pasākumiem tiks detalizēti aprakstīts. Bet tagad, ko mēs piedāvājam, ir tikai lielais ietvars, kā arī strateģiskie mērķi un metodas, kā mēs novērtēsim. Es dzirdēju pieminam arī indikātors un mērķa rādītājus. Jūs runājāt par novērtēšanu un uzraucību. Tie ir elementi, par kuriem runāsim tuvākajos mēnešos. Tāpat tika pieminēts geogrāfiskais aptvērums. Es varu teikt, ka mums ir jāmēģina maksimāli cilvēkus informēt par šīm programmām, bet mēs nevaram uzlikt par pienākumu pieteikties uz programmu finansējumu. Tādēļ mums ir jākoncentrē savas pūles un jādomā par to, kā mēs varētu aktivizēt šo līdzdalību no visas Eiropas, lai saņemtu projektu pieteikumus no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šīs tātad ikgadējās darba programmas, atskaites, pārskati, novērtējumi nozīmēs arī caurskatāmību tām, kā līdzekļi tikuši izmantot. Komisija šo naudu netērēs. Mēs pārvaldīsim šo budžetu, un mums ir svarīgi, lai tiktu sasniegti programmas mērķi un tiktu sasniegt labāk rezultāti nekā iepriekš. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu referentiem. Kleisa kungs. Jā, paldies! Izteikšos pavisam īsi. Ar lielu prieku var secināt, ka mums, lūk, ir pilnīgi vienprātība Gandrīz gluži tāpat kā manā grupā. Jā, li liels vairākums, kas piekrīt visiem šiem galvenajiem principiem, tāpat uzskat, ka vajadzīgi daudz precīzāki mērķi, ka tie nedrīkst būt tik neskaidri. Tāpat arī visi lūk runāja par to, ka ir vajadzīgi kriteriji, kas varētu ļaut izmērīt mērķu sasniegšanu. Tāpat arī tika runāts par paskatāmību, ļoti daudz par to runāja. Un visbeidzot man radās tāds iespējas, ka pat komisija mums piekrīt, un piekrīt arī padomu Līdz ar to liels paldies visiem! Paldies, Berlingver, kungs lūdzu! Sì, sarò anch'io telegrafico. E... Paldies, es arī izteikšos maksimāli īsi un kodolīgi. Man šķiet, ka Kopumā esam viensprātis par lielāko daļu no aspektiem attiecībā uz šo programmu, un es varu eh, pārliecināt vēlreiz programmu, ka mēs, eh, es atvainojos komisiju, ka mēs darīsim maksimāli visu, lai pēc iespējas ciešāk sadarbotos ar komisiju, tā kā esam to darījuši vienmēr, un mēs arī piedāvāsim savu viedokli un novērtējumu cerot, ka mūsu sagatavotais ziņojums palīdzēs komisijai tās centienos atrast vispiemērotākos risinājums šeit šodien nosauktajām problēmām. Bet ir divas lietas, ko gribētu piebilst. Pirmkārt, mums ir nepieciešams turpināt strādāt, lai salīdzinātu to, kas ir iekļauts Eiropas Savienības likumdošanā un to, kas notiek mūsu pilsoņu ikdienas dzīvē. Tātad šeit atkal iet runa par esošo tiesību normu kopuma piemērošanu. Un šeit mums ir jāraugās, lai pilsoņi varētu baudīt to, kas ir sasniegts Eiropas līmenī. Jāsaka, ka ja programmas ir tik ilglaicīgas, tad eh, vislielākās problēmas rodas tieši ar īstenošanu. Tālāk par apmācību. Arī šeit komisija ir daudz padarījusi. Tā ir strādājusi kopā ar parlamentu, bet es ļoti ceru, ka septiņu gadu programmā mums būs vēl vairāks uzsvars tieši uz apmācību. Paldies, liels paldies visiem diskusijas dalībniekiem par doto ieguldījumu. Tīpaši gribētu pateikties jūrī komitejas eh, godpilnajiem pārstāvjiem, kas piekrita piedalīties šajā apvienotajā diskusijā par šo svarīgo jautājumu attiecībā uz tiesnešu apmācību. Paldies Bērlingas kungam, kurš bija šīs sesijas līdz priekšsēdētājs, un pāriesim pie nākamā punkta par Eiropas pilsonības gadu. Paldies vēlreiz kolēģiem! Where is this? The, yeah, the program, the program establishing rights and Ah, ah yes, yes, yes, yes, yes. I jumped over the... Jā, priekšādā te saka, jā, pārliecinies, kāpēc pāri 17. punktam. Tas ir saistīts, lūk, ar programmas tiesības un pilsonību izveidi. Referente mums šeit ir mūsu kolēģi Kinga Gonca. Bet arī šeit paredzēta komisijas prezentācija. Pie mums, kā jau mēs zinām, ir Eiropas komisijas cilvēktiesību direktorāta direktora Paraskēvi Mišu, un viņa tad no nu arī uzstāsies un runās ar mums par daudzgadu finanšu programmu, kur tiek definētas konkrētās darbības, kas piedāvā pievienoto vērtību. Lūk, um, šai programmā. Jo, protams, ka šeit paredzētās um, vērtības ir iekļautas mūsu līgumos, un tās ir jāaizsargā, un šīs tiesības pilsonības programmas ietvaros nāk kā, set, kā pēcgājējs trim iepriekšējiem programmām. Pirmā ir pamatiesības un pilsonība, Dafne 3, un trešā eh, sadaļas preddiskriminācija un daudzveidība un dzimumu vienlīdzība kopējā nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmā ar nosaukumu Progress. Šīs programmas arī tika apvienotas vienkāršošanas nolūkos un lai padarītu tās racionālākas. Jo lūk, šī joma, kas saistīta ar pilsoņu tiesībām, tika identificēta kā fragmentēta. Nu, lūk, uzklausīsim komisā, komisijas pārstāvi Mišu kundzi, pēc tam Dānijas prezidentūras pārstāvi Sulskovu Lindu un pēc tam referenti un citus deputātus, kas vēlas piedalīties diskusijā. Lūdzu, Mišu kundze, jums vārds. Paldies par šo lielisko iespēju paskaidrot un prezentēt jums, lūk, šo tiesību un pilsonības programmu. Es ļoti atvainojos, ja kaut kas no tā, ka es saku, teikšu, būs atkārtošanās no tā, ko es jau teicu iepriekš, jo, protams, ka šīs programmas ir ļoti līdzīgas un arī procedūra šeit ir diezgan līdzīga. Centīšos izvairīties no atkārtošanās un pēc tam gribēšu labprāt atbildēt uz jūsu jautājumiem. Kā jau teicu iepriekš, 15. novembrī nācām klējā ar otru programmu ar nosaukumu Pilsonība, tiesības un pilsonība laikam no 2014 līdz 2020. gadam šī otra tiesiskuma programma, to jums jau liku priekšā. Tātad šī ir otra programma. Mēs centāmies pārliecināties, ka tiek nodrošināts pēc iespējas plašākas sinerģijas, līdzīgas procedūras abiem šiem procesiem, tā lai kopumā sistēma būtu vienkāršāka un būtu arī kaut kādas kopējas vērtības abām programmām. Komisijas priekšlikums ir šai, šai programmai paredzēt līdzekļus 439 miljonu apmērā gadā. Šie līdzekļi paredzēti, lai atbalstītu likumdošanas un politikas darbības Eiropas Savienībā un veicinātu brīvības Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem. Programmas mērķis ir turpināt veiksmīgi aizsākto darbu, kas līdz šim tika veikts trīs programmu ietvaros, kā jau teicu, pirmā no tām pamatiesības un pilsonība, otrā Dafne 3 un lūk divas sadaļas kopējā progresa programmā. Šo trīs programmu apvienošana vienā paredzēta, lai padarītu tās racionālākas un vienkāršākas. Tas katrā ziņā nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs vēlamies mazāk uzmanību piešķirt e, kādai no šīm trīs programmu jomām. Izmaiņas kopējā programmas struktūrā nenozīmē to, ka finansējuma darbība šo trīs, tā kā tas norisināja trīs programmu, ietvaros netiks joprojām sadalīta trijās daļās. Nē, gluži otrādi. Komisija ir paredzējusi saglabāt visas šīs trīs atsevišķās darbību daļas un tās pat uzlabot, tālāk izstrādājot sinerģijas starp visiem trījiem šīs programma, jaunās programmas aspektiem. To paredzējuši esam darīt, eh, ņemot vērā Eiropas parlamenta rezolūciju par nākotnes sasniegumiem Dafne kontekstā. Tāpat komisija pilnībā atzīst, cik ļoti svarīgi ir tas, ko Eiropas parlaments teicis par Dafne nākotni. Un to konsekventi esam uh, eh, rezējuši, atbalst, rezējuši tam atbalstu Eiropas parlamentā jau ilgu laiku. Uh, Tas, ka Dafnes nosaukums e, ierosinātajā nosaukumā netiek minēts, tas vēl neko nenozīmē, jo Dafne programmas darbības tiek pilnībā ietverta šīs jaunās programmas kontekstā. Jaunās, e, jaunās programmas ietveros komisija ir paredzējusi izstrādāt e, ļoti ievērojams sinerģijas starp cīņu pret vardarbību, cīņu par dzimumu līdztiesību un cīņu par bērnu tiesībām. Visi šie trīs elementi tagad tiek ietverti vienā finansējuma programmā. Kopumā tiesību un pilsonības programma dos ieguldījumu kopēj, tādas kopējas telpas veidošanā, kur personas un individu tiesības tiek pilnībā nodrošināts tā, kā tas paredzēts līgumā un pamatiesību hartā. Turklāt ar šīs programmas palīdzību nodrošināsim atbalstu tām politikām, kas veicina vienlīdzību un kas paredz cīņu pret visu veidu diskrimināciju. Turklāt tiks saglabāts finansējums arī darbībām, kas veicina dzimumu līdztiesību, eh, vēršas pret vardarbību un aizsargā vardarbības upurus tā turpinās atbalstīt eh, arī, piemēram, Romu integrācijas pasākumus, pilsoniskās sabiedrības, NVO tīklu veidošanas pasākumus, jo NVO taču ir galvenās interesās puses šo politiku īstenošanā, un līdz ar to tās joprojām saņems eh, līdzekļus darbību atbalstam šajā jomā. Programma turklāt nodrošinās atbalstu bērnu tiesību aizsardzībai, piešķirot atbalstīgos finanšu līdzekļus svarīgām iniciatīvām, tādām kā, piemēram, Eiropas Savienības Savienības um, telefonu līnijas izveidošana uh, pazudušu bērnu uh, informācijas sniegšanai. Šāda veida mehānismi ir paredzēti, lai ļautu, piemēram, informēt sabiedrību bērnu nolaupīšanas gadījumos vai tajos gadījumos, kad bērnu dzīvība tiek apdraudēta. Turklāt tiks nodrošināta, nodrošināta arī praktiska palīdzība dalību valstīm, lai tās varētu īstenot jaunos likumdošanas uh, Eh, dokumentu akt, likumdošanas aktus, piemēram, spēcinot uh, pilsoņu tiesības, kas izriet no, no tiem. Nu, ļaujiet man turklāt vēl pastāstīt par pāris jautājumiem, ko minēju jau iepriekš, varbūt tiem, kas vēl nebija ieradušies. Mēs, eh, lūk, pavisam ar tādu jaunu skatu palūkojāmies uz šo programmu, uh, līdzīgā kārtā, kā tajā brīdī, kad runāja par tiesiskumu programmu, bet šeit arī mērķi palika tie paši racionalizēt programmu darbību, padarīt to sistemātiskāku un nodrošināt pēc iespējas lielāku efektivitāti un ietekmi. Tāpat laikā vēlējāmies būt gal elastīgi. Elastība ir vajadzīga tāpēc, ka mums nepieciešams pielāgoties eh, šim gariem laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Un visbeidzot, Gribēju vēl arī teikt, ka mēs sākām diskusijas tāpat arī ar padomi un ar nepacietību gaidām iespēju diskusijas turpināt ar Eiropas parlamentu. Tā, lai varētu darbu pie šīs programmas un pie šī priekšlikuma noslēgt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lies paldies! Nākamais runātājs Linda Kungs padomas vārdā. Paldies priekšādātāji! godātie Liba komitejas deputāti var izteikties, protams, pavisam īsi, jo virkne e, no tā, ko gribēju jau teikt, tika pateikts e, iepriekšējā prezentācijā, runājot par tiesiskumu programmu. Arī šajā kontekstā, kā jau iepriekš teicu, šī programma tiek skatīta jaunajā ad hoc darba grupā padomē, un abi šie priekšlikumi e, tiek skatīti paralēli. Tas, mūsuprāt, ir ļoti saprātīgi, jo programmas skar diezgan daudzus līdzīgus jautājumus, tāpat eh, arī sarunas var izcināties vienlaicīgi. Turklāt, kā jau minēju iepriekš, arī laiks eh, ir diezgan ierobežots arī šīs programmas pieņemšanas kontekstā, un tāpēc esam paredzējuši šo jautājumu uzskatīt par prioritāti. sarunas ad hoc darba grupā ir parādījuši, ka pastāv vispārreiz atbalsts dalību valstīs komisijas kopējai noteiktajai līnijai, kas, protams, galvenokārt ietver racionalizāciju un vienkāršošanu attiecībā uz esošajiem trim programmām. Ar nepacietību gaidu Eiropas parlamenta deputātu viedokļus, un mēs labprāt drīz vien uzsāktu sarunas ar parlamentu. Paldies! Paldies! Nu tad tālāk uzklausīsim mūsu deputātus. Vispirms došu vārdu busu tilkunkam. Nē, protams, vispirms taču referentēja vārds Gonces kundze. Lūdzu, kā mēs jūs varējām aizmirst? Eh, okay, just, uh, Ārkārtīgi grūti runāt, saka Gonces kundze, par šo programmu, nepieminot šo otru programmu, jo tās tiešām ir sasaistīts, to ik viens arī teica. Uh, Es turklāt nebūtu negribu iedziļināties detaļās eh, attiecībā uz pārskatāmību, efektivitāti, geogrāfisko līdzsvarotību un sadalījumu, jo visi šie komentāri ir tieši tāpat kā attiecībā uz iepriekšējo programmu. Arī es uzskatu, ka, protams, ļoti svarīgi ir iesaistīt šajos plānošanas procesos Eiropas parlamentu, e, turklāt iesaistīt to arī plānojot ikgadējo darba programmu. Protams, ka šobrīd nevaram vēl paredzēt to, ko darīsim vēl pēc vairākiem gadiem, 2020. gadā, bet tāpēc saku, ka darbs ir jāsagadavo piesardzīgi visiem, visiem kopīgiem spēkiem, iesaistot arī Eiropas parlamentu. Tā, lai finansējumu izmantotu liederīgi. Komisijas pārstāvi turklāt teica, ka, lūk, vienkāršošana efektivitāte, un tā ir tie, tie tie galvenie mērķi, un es labprāt gribētu redzēt kaut kādu specifiskāku, konkrētāku formulējumu. Nu, kā tas izpaudīsies, vai tiks pārvaldība padarīta efektīvāka, vienkāršota? Kā notiks šī vienkāršošana? Svarīgi vienkāršot, protams, arī noteikumus. Uh, tā, lai tie, kas saņem līdzekļus, varētu tiem vieglāk pieteikties, jo šobrīd, jāsaka, viņi ir diezgan neveiksmīgā pozīcijā. Tālāk. Pievēršoties saturiskajai pusē šīm programmām. Viena, viena sadaļa, kas attiecas vairāk uz pilsonības aspektiem, ir gana konkrēta un domāju, ka šajā kontekstā varam diezgan labi paredzēt, kādas būs prioritātes. Šīs pārējās sadaļas, kas savukārt attiec uz pamatiesībām, ir daudz mazāk konkrētas, daudz nekonkrētākas. Un šajā kontekstā būtu ārkārtīgi labi, ja mēs varētu tomēr kaut kā padarīt to redzamāk, jo ļoti daži, ļoti retais pilsonis Eiropas Savienībā zina, ko tas nozīmē, ko nozīmē Lisabonas līgums, kādas tiesības tas viņiem piešķir Un domāju, ka mēs jau parlamentā arī par to esam vairāk kārt runājuši. Ir vajadzīgs tālāks darbs, lai pilsoņus informētu par to visu. Un visu šī pamatiesība joma ir jāspēcina. Vienlīdzība, ksenofobijas apkarošana. Uh, Tam visam ir ārkārtīgi liela nozīme, un tā arvien pieauga Eiropā. Arvien vairāk Eiropā ir pilsoņi, kas, kam šķiet, ka viņa tiesības netiek aizsargātas tādā pašā mērā kā citu pilsoņu tiesības, piemēram, Romi un tā tālāk citas minoritātes. Nedomāju pat, ka mums šeit to vajadzētu visu uzskaitīt. Ir tāds grupas un kopienas Eiropas Savienībā, kas ir vairāk riskam pakļauts, par kurām tiek vērsta diskriminācija, un tas ir jāapkaro. E, šī horizontālās nediskriminēšanas direktīva nav pieņemta. Un tāpēc domāju, ka ir vajadzīgi motivējoši pasākumi, kas tādā gadījumā ļautu visiem sagatavoties šai nediskriminācijas direktīvas pieņemšanai. Un, ja runājam par pilsoņu tiesībām, tad turklāt jāpiemina, ka Eiropas Savienības principi ir jāaizsargā. Piemēram, lūk, pamatbrīvība princips, demokrātijas princips. Nu, tie ir tie paši svarīgākie principi, kas ļauj mums aizsargāt pilsoņus. Kad runājam par informētības līmeņu celšanu, tad tieši šajā jomā mums vajadzētu darboties vairāk, jo citādi taču mēs nevaram gaidīt, ka kaut kas reāli mainīsies ikdienas situācijā. Tātad es domāju, ka mums vajadzīgi specifiskāki indikātori, un konkrēti Eiropas parlamenta iesaistīšana arī ikgadējā plānošanas darbā. Turklāt domāju, varbūt mēs varētu pat neķerties klāt budžeta apcirpšanai un diskusijām. Protams, to vēl nevaram īsti zināt, ir vēl arī cits komitejs, kas pie tā strādās, bet domāju, ka mums daudz vairāk jāstrādā pie šīs saturiskās puses priekšlikumā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Gontas kundzei! Nu, un tālāk pārējiem pie busutilkunga. Paldies, priekšsādātāji! Es runāju Tautas partijas ēnu referents Anģela Līkunas vārdā. Viņš šodien nevarēja būt šeit. Viņa pievienojusies priekšādātājiem Šulcam, dodoties uz Atēnām un uzrunā Grieķijas parlamentu šo pēcpusdienu. Tautas partija pilnīgi noteikti atzinīgi vērtē faktu, ka šis priekšlikums paredz racionalizēt esošās trīs programmas un vienkāršot noteikumus. Tātad, kas sakļā visas šīs trīs programmas zem viena kopēja eh, tāda aspekta, un to mēs tiešām vērtējam atzinīgi, jo uzskatām, ka tādā veidā izdosies izvairīties no pārkāpšanas, no pārklāšanās, no līdzekļu šķērdēšanas un liekas birokrātijas administratīvajās struktūrās. Uh, jo, lūk, visa šī administratīvā pārvaldība varēs norisināties vienā punktā. Īpaši atzinīgi vērtējam konkrētus elementus, kas uzrādīti priekšlikumā un kas mums šķiet ļoti svarīgi, piemēram, šis vispārējais mērķis ierosinātajai programmai iekļaut īpašas uzmanības, pie, īpašu uzmanību pievērst bērnu tiesību aizsardzībai, tas to skatām prākārtīgi svarīgi. Tāpat par svarīgu uzskatām arī to, cik ļoti svarīgi pro, lielu uzmanību pievērst programmā apmācībai un izglīt a, informētības līmeņa sāšanai, kā arī tīklu, informācijas tīklu veidošanai. Tāpat mums patīk ambīcijas. E, panākt vienkāršo, vienkāršot līdzekļu izdalīšanu, bet vienlaicīgi nodrošināt daudz lielāku rezultativitāti izmantojot ad adekvātas metodoloģijas. Un turklāt mums ārkārtīgi patīk arī tas, ka rīcības plānā tiek iekļauts atbalsts galvenajiem Eiropas līmeņa tīkliem, kas nodarbojas ar šīs programmas mērķu sasniegšanu. Anģelīlī Kunze lūdzu man jums pastāstīt, ka virkne NVU jau ir sazinājušies un informēšu par saviem priekšlikumiem eh, viņu gaidot šīs programmas pieņemšanu. Viens, viens konkrēts gadījums, eh, ko viņi uzskata par vajadzīgu pieminēt, ir eh, tīkls, kas saucas Eiropā pazudušie bērni. Tātad te runājam par šo telefonu līniju, kas, varētu, kas tiktu izveidota, lai par to varētu piezinīt un informēt, eh, sniegt informāciju tātad par pazudušiem bērniem, par bērnu nolapišanu un tā tālāk. Un šī programma līdz ar to pilnīgi tiešā veidā eh, varētu palīdzēt daudziem. Nu, lūk. Tāda ir tā pirmā reakcija no tautas partijas puses, bet, protams, ka mēs ļoti aktīvi līdzdarbosimies arī tālāk konkrētāku priekšlikumu izstrādē. Tālāk Vikstrēms kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Kā Alde ēnu referente, es gribētu teikt lielu paldies komisijai par to, ka tā lika priekšā šo prezentāciju, un mērķis, protams, ir vienkārši lielisks. Priekšlikums, eh, kā jau dzirdējām, izriet no pašreizējām finansējuma programmām, no trim šīm programmām, kas jau tika uzskaitītas vairāk kārt finansējuma procedūru vienkāršošana eh, tiešām ir svarīga. Un esmu pārliecināta, ka ir iespējams gūt daudz sinerģijas un padarīt darbību efektīvāku, bet tāpat laikā rodas arī zināmas bažas, ka atsevišķi šo iepriekšējo programmu daļas varētu kaut kur pagaist vai nesaņemt pietiekamu uzmanību. Un mēs taču visi zinām, ka parasti tās lielākās problēmas sēp, slēpjas tieši detaļās vai reizēm šajos tukšumos, kur pēkšņi rodas kaut kāds vakums. Es, piemēram, uzskatu, ka Dafnei vajadzētu palikt kā atsevišķam konkrētam mērķim un es gribētu dzirdēt no komisijas puses, kā tie grasās plānot strateģisko darbu, e, lai apkarot vardarbību pret sievietēm un bērniem, to, ko šobrīd īsteno Dafna 3 programma jo šobrīd nekādu precizējumu priekšlikumā neredzam attiecībā uz šo aspektu. Un otra lieta, par ko gribam runāt, ir tas, ka darbs, kas vērsts uz vienlīdzības stiprināšanu, arī ne, nesaņems pietiekami daudz telpas un finansējumu. Vēlamies arī šeit precizējumus no komisijas puses. Turklāt arī gribētu, kolēģi, ar jums padalīties par citām lietām, ko uzskatu par problemātiskām. Tās saistītas ar ceturto pantu. Otrais punkts šai pantā paredz ļoti daudz mērķu, un tā rezultātā tie viens otru aizēno šiem mērķiem vajadzētu tā vietā būt tikt apskatītiem atsevišķi, nu kaut vai skaidrības vārdā un ir jāpārliecinās, ka katrs mērķis saņem tam vajadzīgo uzmanību. Turklāt es ierosinātu pievienot ksenofobiju un ekstrēmismu pie šiem mērķiem, tātad eh, cīņa pret ksenofobiju un ekstrēmismu, jo abi šīs, eh, abi šīs parādības Eiropā ar vienu pieaug un tās gluži kā sēga pārņem visu Eiropu. Tāpēc ir vajadzīgi arī atbilstoši pasākumi, kas ļautu pret šādām parādībām cīnīties. Un šī programma būtu tam taisni paredzēta. Un kopumā tomēr esmu arī ārkārtīgi ārkārtīgi nomadzījušies, ka līdztiesība tiek pieminēta vienā līmenī ar diskrimināciju pret vecāku gadu gājumu cilvēkiem un invalīdiem. Tās ir divas pilnīgi citas kategorijas, un šie jautājumi jāskat daudz specifiskāk un nošķirti. Priekšādātāji, nu tādas ir manas sākotnējās piezīmes un komentāri, un ar nepacietību gaidu iespēju tālāk strādāt pie šī dokumenta kopā ar referenti Gonsas kundzi, eh, kā arī kopā, protams, ar visiem citiem mēnu referentiem. Paldies! Paldies! Kirchhoff kungs, lūdzu, jums ir tos vārds. Pašdēdē kungs, man ir tiešām eh, maz kas eh, sakāms šobrīd. Es tikai vēlējos uzsvērt to, ka ir jābūt eh, ļoti uzmanīgiem attiecībā uz visu programmu um, ehm, ambic ambīcijām. Šis programmas ir vajadzīgs, bet ir jābūt uzmanīgiem, ka tās nekļūst pārāk ambiciozas, jo tās jau ir ļoti svarīgs centrālais punkts, un daudzi um, uzskata tās par svarīgām, bet uh, tās tomēr nerisina svarīgs jautājums, un līdz ar to tas var radīt lielu vilšanos. Tomēr es uzskatu, ka ir parādīsies iespēja, un viss šis uh, jautājums par informāciju, sabiedrības informēšanu, izglītību, izglītošanu par to, kas šobrīd ir pieejams cilvēkiem Eiropā ko jaunieši var atrast savās attiecībās ar jauniešiem eh, citās Eiropas valstīs un kādi ir pozitīvie aspekti tam. Mums vajadzētu pilnībā izmantot eh, šīs visas iespējas un ir eh, tikai jāapskatās uz informācijas centru parlamentā, lai saprastu, ka, ja nu, mērķis ir pareizi formulēts, tad iznākums ir pozitīvs. Un cilvēki uz to labi reaģē. Jo cilvēkiem bieži vien trūkst informācijas par mērķa uh, raksturu. Es domāju, ka tāpēc mēs ļoti atbalstītu kaut ko tādu, kas uh, izsver to, kas jau ir pieejams. Un garantē to, ka informācija tiek e, pareizi sniegta. Un eh, šis jautājums ir aktuāls arī Eiropas parlamenta birojiem Eiropā. Un attiecībā uz izglītošanu nav šaubu, ka mums ir nepieciešams eh, turpināt mūsu iniciatīvas šajā jomā. Jo galu galā izpratni lielā mērā rodas caur jauniešiem, kuriem dažkārt netiek eh, pievērsta pietiekama liela uzmanība runājot par nākotni un jautājumiem, kas eh, saistās ar viņiem un ar Eiropu. Paldies, Jakolīnā kungs. Paldies. Es saprotu, ka šī programma ir ārkārtīgi eh, svarīga, tad, bet mums ir jādomā par cita veida tiesībām Eiropā tāpēc ka Eiropas eh, pilsonība ir kas tāds, kas eh, pilnībā pastāv, un to vajadzētu atzīt visās jomās. Mums ir eh, tad, jāatbalsta cilvēki, kuriem ir invaliditāte, un viņu tiesības, šīs tiesības bieži vien netiek ievērotas, un tas ir dažādu tiesību saraksts, kurš iespējams ir pārāk eh, garš. Mums eh, ir jākoncentrējās uz to, ko mēs darīsim, ir jākoncentrējās uz vienu jomu. Un lai programma nebūtu pārāk plaša, pilsonībai ir jābūt kam tādam, kas teiks eh, pausts ar konkrētu elementu palīdzību un kas ir viegli realizējams praksē. Un svarīgi ir tas, ka mums ir jāizveido saraksts ar politiskajām prioritātēm, eh, kuras ir specifiskas. Un kuras pēc tam tiks eh, atsvērtas grozījumos uh, programmā. Programma nevar būt uh, tikai ambicioza, tā ir jābūt arī informējušai. Paldies. Tad nākamā runātāja. Eh, šobrīd eh, mēs cenšamies visu racionalizēt un padarīt efektīvāk, tomēr tas man alaž rada bažas, un es vēlētos būt tikpat optimistiski kā iepriekšējie runātāji. Tomēr šobrīd man ir tāds sajūta, ka es nevaru būt tik optimistiski. Man sajūta ir tāda, ka šī eh, programma pārāk uh, daudz eh, lietas sajauc kopā, un es vēlētos uh, gūt apstiprinājumu tam, ka šīs trīs programmas, kuras iepriekš eh, pastāvēja un kuras tiks apvienotas, viņas joprojām turpinās pastāvēt, un ka tās tur, turpinās veikt pārskatāmas uh, darbības saviem pilsoņiem, un man attieksme diezgan skeptiska, ka tas tā arī varētu notikt. Mūsu uh, pilsoņiem nepieciešama pārskatāmība, protams, tas ir fakts. Tomēr sajaucot eh, šīs visas programmas kopā, mēs eh, neuzlabosim pārskatāmību, kas ir nepieciešama mūsu pilsoņiem. Un es vēlētos uh, gūt apsvinājumu vēl vienai lietai. Es vēlētos zināt, kādā veidā citas programmas tiks uh, savienotas. Tātad Eiropas uh, pilsonības programma un citas programmas. Tāpēc, ka šobrīd mēs strādājam par Eiropas pilsonības eh, ziņojuma pie šiem jautājumiem. Un man sajūta ir tāda, ka mēs cenšamies strādāt eh, tā, lai mēs būtu pārskatāmi mūsu veiktajā darbā. Un mēs tiešām cenšamies uh, būt pārskatāmāk, tomēr mēs kļūstam aizvien mazāk pārskatāmi, tā var teikt. Un es jūtu, ka uh, Es eh, piedalos darbā pie dažādiem dokumentiem, un es eh, esmu, tā kā cenšos eh, iejusties kāda cita jomā, un tam nebūs seku. Vai jūs beidzāt savu uzstāšanos, jautā priekšsēdājs? Mišūkundze, vai jūs vēlētos komentēt par teikto pirms Pirms eh, dodam vārdu referentai noslēguma vārdiem. Es eh, centīšos atbildēt eh, pavisam vispārīgi, jo es domāju, ka mēs visi esam diskusiju sākuma procesā. Un es negribētu ietekmēt, basoties uz padomus un mūsu komentāriem, tad kāds beigās būs šis uh, priekšlikums. Attiecībā uz vienkāršošanu un efektivitāti esmu jau atbildējis, un es domāju, ka Tas jau ir noteikts. Tātad, kā mēs vislabāk pārvaldīsim? Un tas, ko es iepriekš nepateicu, mēs esam uh, pat iekšēji sākuši racionalizēt visu, lai padarītu uh, līdzekļu saņēmēju dzīvi vienkāršāku, un es ceru, ka sākot ar šo gadu mēs redzēsim uh, rezultātus no pašreizējās programmas. Tomēr es nedomāju, ka mūsu mērķis ir būt redzamiem. Mūsu mērķis ir ef būt efektīviem, panākt ietekmi sasniegt rezultātus, īstenot tiesības, lai pilsoņi būtu informāti, informēti un viņu tiesības būtu efektīvi īstenotas. Šitā redzamība nozīmē to, ka pilsoņi zina, eh, kādas ir viņu tiesības. Bet es nedomāju, ka šo programmu mērķi ir, ir uh, sajaukti tādā veidā, ka tie nesniedz rezultātus uzstādītajiem mērķiem attiecībā uz citām detaļām, kā komisija būs iekļāvusi dažādo uh, projektu programmu elementus. Es jau zinu, Esmu iepazinusies ar detalizētiem priekšlikumiem, kas ir iesniegti attiecībā uz šo konkrēto programmu, un es varu teikt, ka es esmu redzējusi tiešām noderīgus komentārus, kurus var ļoti viegli ņemt vērā, bet es esmu redzējusi arī citus komentārus, kuri var apdraudēt visu programmas arhitektūru un metodoloģiju, tāpēc ar e, parlamentu un padomu mums ir jārod pareizais līdzsvars, lai sasniegtu to, e, ko mēs vēlamies pieņemt. Un līdz ar to Es vēlos beigt šīs pirmās diskusijas, esmu droša, ka mums būs iespēja sastrādāties pie šiem dokumentiem. Paldies! Paldies jums! Arī es ceru sastrādāties eh, darbā pie šī dokumenta ar padomi un komisiju. Mani komitejas, eh, man komitejas eh, locekļu komentāri bija ļoti uh, noderīgi, un mūsu galvenais uzdevums būs rast pareizo līdzsvaru, lai mēs panāktu skaidrus mērķus, bet tajā pašā laikā, lai šie mērķi nebūtu pārāk daudzi. Mūsu vadošais princips būs Eiropas pievienotā vērtība. To nav viegli nodefinēt, bet es domāju, ka tas varētu būt noderīgi šo diskusiju ietverā. Tātad um, mērķi, kā uh, tie ir mērķi, kam šie fondi var visvairāk uh, palīdzēt. Un mums ir arī jāstāsta, uh, kādas varbūt sinerģijas ar dažādiem fondiem, arī ārpus šo divu programmu ietver šīs jomas. Ja mēs runājam par pretdiskrimināciju, mēs varam meklēt sinerģijas ar citām programmām, Varam domāt par eh, finansējumu, kāds ir šādām sinerģijām. Tā kā paldies par visiem komentāriem. Tad ceru sadarbību. Paldies! Ja citu komentāru nav, būsim darbuši, beiguši darbu pie šī punkta. Attiecībā uz programmas izveidi. Ja nekādu iebildumu nav, tad mēs ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta par Eiropas pilsoņu gadu, kas ir 13. gads. Uzklausīsim Papadopolu. Kundzi, tātad mēs esam ņēmuši vērā viņas eh, grozījumus. Iepriekšējā Liba komiteja sanāksmē viņa iepazīstināja ar savu ziņojumu un papildus referentes eh, grozījumiem ir iesniegti vairāki, daudzi um, grozījumi, 114 grozījumi ir iesniegti priekšlikumam. Šobrīd tie ir pieejami tikai oriģinālajā valodā, martā tiks uh, saņemti tulkojumi. Uzklausīsim Papadopulu kundzi, referenti, un pēc uh, viņas uh, uzklausīsim arī komisiju. Papadopulu kundzi, jums ir dots vārds. Lūdzu mikrofonu. Paldies! Es vēlos pateikties eh, visiem komisijas, eh, komitejas locekļiem, kuri ir iesnieguši grozījums šim eh, priešakumam. Tas ir tiešām uh, uzlabos un stiprinājis manu ziņojumu. Visi šie grozījumi norāda uz to, ka ir pienācis laiks uh, veicināt uh, izpratni, par uh, tiesībām, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības eh, pilsonību, jo sevišķi šajos uh, ekonomiskās un sociālās krīzes laikos. Un, attiecībā, un šis tā, um, ehm, priekšlikums uh, sniedz jaunu um, impulsu debatēm par pilsonību. Un šis jautājums ir politiskās darba kārtības centrā. Kopumā 114 grozījumi tika iesniegti Es eh, ļoti par to priecājos, jo vairums eh, no šiem grozījumiem eh, sakrīt ar punktiem, uz kuriem es iepriekš norādīju. Un mums ir tādas pašas gaidas attiecībā uz Eiropas pilsonības gadu, tātad 2013. gadu. Un man liekas, ka vairums no grozījumiem atbalsta to, lai šis te um, nosaukums tiktu mainīgs un uh, nosauk, tātad nosaukums būs Year of Citizenship pilsonības gads, nevis pilsoņu gads. Un esam vienojušies arī par to, ka finansējums eh, ir diezgan ierobežots, ja mēs ņemam vērā to, ka 2010. Eiropas eh, gadam tika piešķirti 27 miljoni, 2011. gadam aptuveni 11 miljoni tika piešķirti, tātad 13. gadam ir 1 miljons kas ir diezgan ierobežots budžets. Un es domāju, ka Vērģata kundze un Grinsbek kundze, viņas eh, ierosināja paaugstināt eh, šo budžetu vismaz līdz 5 miljoniem, un es pilnībā piekrītu šim priekšskumam. Ir arī cita vienošanās par to, ka vairums eh, no grozījuma atbalsta ideju, ka Eiropas pilsonība nav jāierobežo tikai līdz Uh, informēšanai par uh, tiesībām uh, pārvietoties uz citām dalībvalstīm. 13. gadā ir jācenšas informēt sabiedrību par visām tiesībām, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības pilsonību. Uh, Un tās nav tikai eh, tiesības eh, brīvi pārvietoties, tās ir iespējas arī eh, balsot un kandidēt Eiropas un vietējās vēlēšanās, kā arī tiesības uz dipl diplomātisko un konsulāro aizsardzību, kā arī tiesības iesniegt parlamentu Eiropas parlamentā un Eiropas ombudam. Kā arī ir jābūt ciešākam attiecībām starp pilsoņiem un Eiropas Savienības institūcijām. Gaidot uz grozījumu tulkošanu, tulkojumi pienāks 19. martā, eh, tad pirmie komentāri attiecībā uz šiem grozījumiem ir tādi, ka eh, vairums uh, no tiem uz, uzsver fundamentālo tiesību hārtas nozīmi un uh, te, šajā hārtā noteikto tiesību aizsardzību. Tur tiek uzsvērtas arī pilsoņu tiesības lai viņi varētu izbaudīt visas eh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības bez jebkādas diskriminācijas, neatkarīgi no viņu eh, nacionalitātes eh, vai reliģiskās pārliecības vai rases vai seksuālās orientācijas vai vecuma, dzimumu identitātes. Un, protams, ka ir atsauce arī uz fundamentālo tiesību hartas 21. pāntu. Daži no uh, grozījuma pieskars jautājumam arī par to, ka pietrūks informācijas uh, par, uh, par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un plājas starp Eiropas Savienības pilsoņiem un institūcijām aizvien pieaug. Kā arī ir zems dalības līmenis tātad, Eiropas Savienības institūciju darbā no pilsoņu puses. Un attiecībā uz šķēršļiem un problēmām, um, kā, ar kādiem saskars Eiropas Savienības pilsoņi, Ir uzsvērts, ka ir jāaizsarga, jāaizsargā mm, uzturēšanās atļaujas tiesības, kā arī jāpār, kā jāpārvar problēmas, kas ir saistītas ar eh, starp, tad, um, da, da, mm, dažādu nacionālitāšu laulībām. Grozījumos ir paustas bažas par to, ka trūkst informācijas centru, un daži no grozījumiem attiec uz nepieciešamību pēc tā, lai būtu vairāk informācijas centru par Eiropas Savienības pilsonību, kā arī, lai būtu spēcīgāks Eiropas tīkls par darba spēku mobilitāti un uh, darba iespējām. Un tiek lūgts arī sniegt vairāk informācijas par, uh, informācijas par uh, tiesas procesiem, jo pilsoņi vēlas būt labāk informēti par uh, Eiropas uh, tad, tieslietu portāla eksistenci. Viņi, tad ir nepieciešams vairāk informācijas par tieslietu sistēmām Eiropas Savienības dalībvalstīs. Svarīgi ir tas, ka diskutējot par šo ziņojumu, tiek stimulētas debatas par Eh, potenciālajām uh, Eiropas Savienības pilsonības uh, eh, sakām. Tas ir ļoti uh, svarīgi, jo mēs vēlamies, lai uh, šī demokrātija mm, būtu iesaistoša. Tā kā daudzi no šiem grozījumiem attiec uz konkrētiem jautājumiem un daudz ir ļoti līdzīgi, tad mēs noteikti centīsimies panākt kompromisus. Un es eh, ļoti ceru, ļoti gaidu um, kolēģu komentārus, jo iepriekšējā sanāks laikā mums nebija iespēja uzklausīt viņu viedokļus. Paldies! Paldies, Papadopolo kundze! Uzklausīsim komisiju un padomas pārstāvi. Lūdzu, jums ir dots vārds. Bernārd Konslauds, paldies, ka devāt man vārdu. Komisija gribētu pateikties referentē par atzinumu projektu, kā arī komitejas eh, locekļiem par iesniegtajiem grozījumiem. Mēs atbalstām tos grozījumus, kur mērķis ir optimizēt um, Eiropas eh, pilsonības uh, optimizāciju un cilvēku aktīvāku līdzdalību Eiropas pilsoņu gadā. Par spīti krīzē, kas tika pieminēta vairāk kārtīgi, mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi, lai Eiropas pilsoņi um, būtu Eiropas Savienības visu pasākumu centrā un lai visi pasākumi patvērst uz to, lai atvieglotu cilvēku dzīvi. Tādēļ komisija vēlas runāt ar un par pilsoņiem. Komisija gribētu galveno uzmanību vērst uz cilvēkiem, nevis uz principiem. Un tieši tādēļ arī šāds nosaukums. Kas attiecās uz tiesisko pamatu, komisija pilnībā saprot Lība komitejas interesi šajā priekšlikumā iekļaut visas tiesības, kas ir saistīts ar Eiropas pilsonību, tīpaši vēlēšanas tiesības, tāpat diplomātiskās un konsulārās aizsardzības tiesības, tiesības uz konsulāro aizsardzību, bet atsauce uz Eiropas Savienības darbības līguma 20. pāntu pirmajā apsvēruma daļas punktā jau atsaucās uz šīm tiesībām, un komisija gribētu arī turpināt informēt Eiropas pilsoņus par visām viņu tiesībām. Uh, Mēs gribētu dzirdēt arī par pilsoņu rūpēm, problēmām un idejām. Tādēļ ir paredzēts konsultācija process par Eiropas pilsoņu ziņojumu. Esam iecerējuši tikšanās Eiropas Savienības dalību valstīs. Pateicoties dialogam ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tas būs iespējams. Kas attiecās uz budžetu? Tad jā, summa nav pārāk liela. Uh, bet eh, tam ir trīs iemesli. Pirmkārt, pieejamie līdzekļi šajā budžeta sadaļā neparēdz būtiskus budžeta asignējumus. Otrakārt, komisija uzskata, ka taupības apstākļos nebūtu uh, Uh, pareizi paredzēt lielas summas saziņas un komunikācijas aktivitātēm. Un treškārt, neiet runa tikai un vienīgi par naudu, te iet runa par sinerģijas veidošanu un ideju ģenerēšanu. Un mēs gribētu mobilizēt visus partners komisijā, Eiropas Savienības institūcijās, pilsoniskajā sabiedrībā. Visi komisijas dienesti tiks aicināti izstrādāt papildus iniciatīvas, atvēlot tām savus attiecīgos budžeta asignējumus. Ņemot vērā salīdzinoši īso laiku, mēs gribētu panākt vienošanos pirmajā lasījumā un pēc iespējas ātrāk sākt sagatavošanās darbus pilnībā sadarbojoties ar visām Eiropas saimnības institūcijām un jo īpaši Eiropas parlamentu. Es gribētu uzsvērt, ka mums nevajadzētu censties sasniegt pārāk daudz vispārīgās politikas mērķus. Eiropa var informēt pilsoņus, var dot viņiem e, iespēju izteikt savus viedokļus. Mēs gribētu noteikti turpināt debatas par Eiropas Savienības pilsonības jēdzienu Un mēs ceram, ka šis ziņojums identificēs turpmākos pasākums un darbības, ko varētu realizēt šai sakarā. Un es ļoti ceru, ka jūs komiteja atbalstīs mūsu vēlmu panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, kas ļautu mums reāli uzsākt strādāt ar jums kā partneriem šo mērķu sasniegšanai. Paldies par uzmanību. Paldies, Linda kungs, kā padomas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības padomas vārdā es gribētu pasvītrot, ka padome atbalsta referents ziņojumu projektu un ar interesi un nepacietību arī sagaidām to, kāds šis ziņojums izskatīsies, ņemot vērā iesniegtos deputātu grozījumus. Patreiz padome izvērtē ziņojuma projekta tekstu un ierosinātos grozījumus Līdz ar to pagaidām vēl neesam noformulējuši sagalīgo pozīciju. Kas attiecās uz eh, diskusijām padomē par komisijas priekšlikumu? Tad tas ir izskatīts ekspertu darbu grupu līmenī, un padome ir izstrādājusi pavisam nedaudz grozījumus. Tas nozīmē, ka padome vairāk vai mazāk pilnībā atbalsta komisijas pieeju. Tas ir uh, noteikti skaidru nodefinētu aptvērumu Eiropas Savienības pilsonības gadam. Referenta priekšlikumi attiecībā uz uh, Mm, pilsonības tiesībām mums ir atbalstām. Tajā pat laikā ir nepieciešams atrisināt veselu rindu problemātiskos jautājumus atbilstošā kontekstā. Ņemot vērā patreizējo laiku grafiku un finansiālo situāciju, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības pilsonības gada aptvērums un darbības joma tiktu skaidri nodefinēta. Tādēļ mēs gribētu aicināt Liba komiteju izvērtēt šo priekšlikumu, paturot prātā nepieciešamību vienoties par to pēc iespējas ātrāk, lai komisija varētu uzsākt sagatavošanās starp 2013. Eh, Eiropas gada realizēšanai. Ja sarunas par um, šo tiks pagarinātas, tad tas ap, tiks apdraudēta šī Eiropas gada realizācija. Mēs uzskatām, ka ziņojuma projekts ir labs sākums turpmākajām debatēm, un prezidentūra cer uz auglīgu sadarbību šajā jautājumā, un mēs gribētu pārliecināt jūs visus vēlreiz, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu progresu šajā izmestiešu sakarā. Paldies! Tagad došu vārdu diskusijām deputātiem. Sāksim ar Grīsbekas kundzi, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Paldies Papadopolu kundzei par ziņojumu, par visiem šiem komentāriem. Grozījumi ieradās gan šorīt un tikai angļu valodā, tāpēc man nav bijis iespējas tos detalizēt apskatīt, bet tomēr priecājos par to, ka daudz deputāti izteicās eh, atbilstīgi. 14 grozījumi iesniegt, un eh, tas no deputāta puses liecina, ka parlaments piešķir ārkārtīgi lielu nozīmi šim 2013. gada nosaukumam, mm, tātad nosaucot to par pilsoņu gadu. Es domāju, ka pilsonībai jābūt tai pirmajai prioritātei Eiropas Savienībā, jo apmēram bez, jo bez pilsoņiem Eiropas nebūtu. Un īpaši, ja runājam tagad šeit par ekonomikas krīzi, kas turpina vērsties plašumā un tā tālāk, uh, Eiropas pilsonība ir ārkārtīgi svarīgs elements, bet man ir, un, un man radies ie, iespējas, tas radies klausoties kolēģos, kā arī klausoties komisijas un padomas pārstāvī, ka Eiropas parlamentam ir diezgan plaša eh, spēja vienoties šo pēcpusdienu par konkrētiem mērķiem, un man ir radies iemesls, ie, iespējas, ka mēs cenšamies uh, Um, ka mēs cenšamies pievērsties tehniskām detaļām. Es nezinu, vai jūs īsti saprotat, ko es to domāju. Lūk, šis ir tas mirklis, kad mums ir vajadzīgs nokļūt tuvāk šim pilsonim, kas šobrīd jūtas diezgan attālināts, kam visas šīs struktūras liekas tādas neskaidras. Uh, Un e, lūk, tagad mēs pavisam nelielus, tiešām pavisam ļoti pieticīgus līdzekļus veltam kaut kādām tādām darbībām, kas būtu saistības ar redzamības veicināšanu. E, un tāpēc, tieši tā kā kolēģi jau teica, es ierosināšu arī virkni grozījumus. Un e, pirmais no tiem, varams īsumā pastāstīt, ir tāds, kas saistīts ar uh, 2013. gadu, kad mēs varētu aprobežoties ne tikai ar brīvas pārvietošanās kustības principu veicināšanu, bet mēs varētu pievērsties arī demokrātiskas sabiedrības pārējiem dzīves aspektiem, izglītību un tā tālāk, nediskriminācijas princips, vienlīdzību un tā tālāk. Visi šie elementi, kas beigu beigās veido kopainu un kas veido Eiropas sabiedrību. Es turklāt grozījumos gribētu arī uzstāt uz tiesiskumu aspektu. Uh, Nu, varbūt tas tāpēc, ka es tīri profesionāli esmu šai jomā izglītojusies, bet brīvās pārvietošanās kustība nevar notikt, ja netiek veidot kopēji brīvības un drošības un tiesiskuma telpa. Un tāpēc uzskat par nedaudz pārsteidzošu, ka šis skaitlis eh, attiecībā uz pasažiem, turistiem un tārāk eh, gan ir minēta ziņojumā, bet par tiesiskumu gan šādu skaitļu nav jo šī gada ietvaros taču vajadzētu informēt pilsoņus arī par viņu tiesībām tiesiskumu jomā. Uh, nu, lūk, piemēram, Stokholmas programmas piedāvātajām tiesībām un tā tālāk. jo gal galā šī tiesiskuma telpa ir paredzēta tam, lai pilsoņi varētu piekļūt dažādu veidu uh, tiesu pasākumiem un tā tālāk. Es turklāt arī gribu uh, uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir veidot šo internetu portālu. Iekļaujot tur informāciju gan par tiesiskumu, gan visu citu pārējo, tāpat, lai e, šādā veidā informācija varētu efektīvāk nonākt pie pilsoņiem un tā nonākt pie visiem pilsoņiem. Turklāt arī gribēju uzstāt uz to, ka viens aspekts ir īpaši svarīgs, respektīvi nepieciešams respektēt arī daudzvalodības principu. Jo mūsu rīcība, mūsu, mūsu cerībām ir jābūt saprotamam visās valodās. Visiem pilsoņiem tas ir jāsaprot. Un uh, ceru, ka mums līdz ar to izdosies dot tādu papildus grūdienu šim gadam Eiropā un e, varbūt arī spēcināt reģionālās un vietējās pašvaldības visos līmeņos, lai tad nu no kopīgiem spēkiem mēs varam visus informēt par to, ka, lūk, Eiropa, ko Eiropas kopībā meklējams tas risinājums, e, kas ļauj cīnīties pret globalizācijas negatīvo ietekmi. Un tālāk par grozījumu, kas attiecas uz budžetu e, šīs programmas ietvaros, uz ko Antigona arī atsaucās jau un ko pieminēja arī komisijas pārstāvi. Uh, Tas, protams, parāda komisijas vēlmi ietaupīt līdzekļus, tā tas, tas, protams, arī ir vajadzīgs, bet tāpat laikā man informēja, ka šis grozījums neatbilst t, t, noteikumiem, tas nav pieļaujams, jo 2012. gada lēmums e, e, tiek pakļauts tieši tādām pašām procedūrām, un es īsti nesaprotu, kāpēc gan šis grozījums tad nebūtu pieļaujams. Uh, Īpaši tāpēc, ka taču, domāju, būtu ārkārtīgi svarīgi šogad mūsu politisko gribu pavadīt ar atbilstīgu finansējumu, lai var tikt īstenotas tādas rīcības, kas atspoguļot mūsu ambīcijas. Merci, monsieur le président. Bēržiets kundze, paldies priekšsēdētāji. Gribu teikt lielu paldies mūsu referentei jo tā tiešām ir ņēmus vērā priekšlikumus, ko viņai likām priekšā un par kuriem bijām viensprāts. Turklāt piekrīt arī tam, kos, ko nu patās atsaucās Grīsbeks kundze, tostarp arī par budžetu runājot. Mēs esam iesnieguši gan viņi, gan es vienādu grozījumu, vien tādu pašu grozījumu. Un parlamentam Parlaments ir pieprasījis palielināt budžetu, ir šo palielinājumu arī saņēmis, un tāpēc man liekas dīvaini, ka šajā brīdī, lūk, kad tiek īstenots Eiropas gads, kas veltīts pilsoņiem un pilsonībai, budžets būtu uh, tik niecīgs kā nekad iepriekš. Tas, manuprāt, ir diezgan skandalozi. Es turklāt gribētu izvairīties arī no veltām debatēm par uh, par to, ko pilsonis saprot un ko pilsonis nesaprot. Jo es domāju, ka komisijai galu galā un par, nav nekādas priekšstata par to. Te vajadzētu ņemt vērā to, ko parlaments domā. Galvenais taču ir interesēties par pilsoņiem, un varbūt, eh, ja mēs to nedarītu, mēs nebūtu iesnieguši tik daudz grozījumus. Es savukārt strādāju kultūras komitejā pie eh, šī ziņojuma. Un šāda veida tekstus esmu jau dzirdējusi. Un nedrīkstam šeit izvairīties no diskusijām pēc būtības. Es nezinu, vai parlaments var kaut ko uh, darīt, ja tas par šīm jautājumiem nespriedīs. Komisijai un padomē vajadzētu mūs šeit uzklausīt. Viņiem jāzina, ko pilsoņi saka. Mēs vislabāk zinām, ko viņi domā, kādas ir viņu attiecības ar Eiropas Savienību, viņu domas par Eiropas Savienību. Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs tikai turpinām teikt, ka, lūk, ja ir problēma ar pilsonību, tad tas nozīmē, ka pilsoņi nepazīst savas tiesības, nezina, kas, uz ko viņi tiesīgi un tā tālāk. Nē, to mēs nedrīkstam tā automātiski pieņemt. Es turklāt arī gribētu vēl teikt ka par svarīgu uzskatu šādu elementu, to pieminējām iepriekšējās debatēs. Un tā kā es strādāju kultūras un izglītības komitejā par referenti, tad uzskatu, ka ļoti svarīgi ir pilsoņu izglītošana. Un ir īpaši vajadzīgs to īstenot tādā veidā, kas skart arī jauniešus un eh, sabiedrības jaunāko daļu, tostarp arī bērnus, pusauģus jo pilsonības jautājumi ir tādi, kas, ja, ko jāsāk mācīt jau pavisam agrā vecumā, no bērna kājas. Nu, šķiet, tas arī bija viss, ko gribēju jums teikt, priekšādātāja kungs. Mr. Bronx, now your turn. Thank you. When I first heard that 2000... Paldies, priekšsēdētāji. Kad es teicu, ka 2013. gads um, būs uh, pilsoņu gads, es biju uh, visai optimistiski noskaņots. Man šķiet, ka tas turpināsies, turpināsies, turpināsies. Referente atsaucas uz Maastrichts līgumu, kurā tika iedibināta Eiropas Savienības pilsonība kā mērķis pastiprināt Eiropas Savienības identitātu un veicināt Eiropas integrāciju. Visai paredzam, vai ne? Uh, Pilsonība nav tas pats, kas valsts piedarība, jo, pil, jo uh, nacionālā piedarība uh, var izrietēt no dzimšanas uh, vietas. Be, un jāsaka, ka pilsonība un valsts piedarība nebūtu nav viens un tas pats. Valsts piedarībai vajadzētu noteikt pilsonību, un līdz ar to valsts definīcija pilsonība uh, nevar noteikt valsts piedarību, un tam tā nevajadzētu būt. Jāsaka, ir tāda lieta, ko varētu saukt par Eiropas identitāti. Diemžēl ne Eiropas Savienības identitāti, bet Eiropas identitāti nosaka um, kopīga vēsture, kultūra, kopīgie kari, kuros esam viens pret otru karojuši, kā arī mūsu senči. No otras puses, tas ir kā papildinājums uh, valsts piedarībai, nevis tās aizvietotājs veidojot mākslīgu pilsonības kategoriju, kas nav balstīta uz kopības, eh, kopīgas identitātes un kopības sajūtu, nebūs veiksmīgi. Bez tam, kamēr Eiropas identitāte, kas ir balstīta uz um, saiknēm ar senčiem, uh, vēsturiskajām un kultūras saiknēm, ir iluzioru un balstīta tikai uz uh, augstajām pilsonības ķēdēm, to nebūs uh, iespējams realizēt. Kas attiecās uz uh, trešo valstu pilsoņiem, ko mēs gribētu veidot par jauniem eiropiešiem, kas aizmirst visu par savu iepriekšējo kultūru šķērsojot Eiropas Savienības robežas, domāju, tas vēl vairāk apdraudēs mūsu identitāti. Atliekot to visu malā, mēs redzam lielu uzsvaru uz darbspēku brīvu pārvietošanos. Tas netiek darīts, lai apmierinātu autonomi prasīja pārvietoties uh, brīvi pa visu pasauli, bet tas ir domāts, lai apmierinātu globālo uzņēmumu intereses, lai varētu mūs pārvietot viņu pēļņas gūšanas vārdā. Eiropas Savienības uh, pilsonībā ir maz sakara ar uh, senčiem, kopīgu kultūru, kopīgu vēsturi. Tas viss ir biznesa projekts. Eiropas Savienības pilsonība ir biznesa redzējums. Cilvēki kalpos ekonomikai, nevis otrādi. Viņi tiks ziedoti uz uh, bagātības un pārticības radīšanas altāra, tiesības mm, balsot un kandidēt Eiro, uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, vietējās pašvaldību vēlēšanās tik citēts kā viens no mērķiem. Šķiet, ka viņiem ir taisnība, jo demokrātija šajā gadījumā ir kā demos, kā kohēzijas mērķis. Nevis vienkārši patvaļīga cilvēku apkopošana, kopīga pilsonība nevar radīt tautu. Paldies! Thank you, Mrs. McIntyre. Makintājas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es tiešām apšaubu uh, šī priekšlikuma piemērotību un saulēcību. 2013. gadā, godīgi sakot, es saprotu, ka Komisija arī pauda līdzīgas bažas runājot par naudas līdzekļiem, kas atvēlēti šī gada pasākuma realizēšanai. Ņemot vērā taupības pasākumus Eiropā, finanšu grūtības dalību valstīs tādās kā Grieķija vai bezdarba līmeņus tādās valstīs kā Portugāla. Cilvēki uzskatīs, ka Tādējādi mēs aizveram acis uz šīs dienas realitāti. Jebkuri izdevumi, lai proklamētu un propagandētu Eiropas integritāti un centieni likt e- Eiropiešiem sajusties kā Eiropas valstspiedarīgajiem, ir pilnīgi nepamatot, bet ir viena lieta, kas man īpaši sarūktina. Tas ir, ka šis ziņojums un grozījumi visu laiku runā par tiesībām, par pilsoņu tiesībām, bet nerunā par pilsoņu atbildību. Man tiesības un atbildība ir vienas monētas divas puses. Demokrātiskas pilsonības neatņēmams sastāvdaļas, kas abas ir vienlīdz svarīgas. Jums ir tiesības balsot, bet jums ir arī pienākums balsot. Demokrātijā ir nepieciešama mūsu līdzdalība. Mums ir dažāda veida atbildības kā pilsoņiem. Es citēšu manu uh, varonu Edmundu Berku, kurš bija 18. gadsimta izcils īru domātājs. Viņš pārcēlās uz Angliju un viņš daudzus gadus bija apakšpalātas uh, deputāts, un viņš tiek uzskatīts par modernā konservatīvās kustības dibinātāju. Viņš teica, uh, Viss, kas ir nepieciešams, lai ļaunums triumfētu, ir, lai labi iesēdētu rokas klēpī salikuši. Vēlme piedalīties, uzņemties atbildību, tā ir vitāla un svarīga pilsonības sastāvdaļa, kas nodrošina demokrātiju. Paldies! You, Mrs. Danoka, your turn. Štanoks kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Mūsu grupa vienkārši atbalsta galvenās idejas, kas paustas ziņojumā. Nav iesniegt pārāk daudz grozījumu, un tie, kas ir iesniegti, ir domāti, lai tikai pastiprinātu vēsti par problēmām, bet es tikai brīnos un gribētu uzdot jautājumu Papadopulu kundzei un komisijas un padomas pārstāvjiem par nosaukuma maiņu. Jo es uzskatu, ka tā nav tikai formāla nomaiņa, bet tiek mainīta pieeja šim jautājumam. Kas tad tiks uzsvērts šajā gadā? Jo pilsonība Kā jau es teicu iepriekšējās diskusijās, mēs uzskatām, ka nosaukuma maiņa nozīmē uzsvara maiņu. Uzsvars tiks likts uz pilsonības jēdzienu Eiropas Savienībā un Te iet runa ne tikai par Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem, bet arī Eiropas Savienībā dzīvojošiem cilvēkiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām. Jautājums par dubulto pilsonību varētu tikt risināts, varētu tikt risināts jautājums par pilsonības likumdošanas harmonizēšanu. Mēs šorīt no rīta petīciju vai lūgumrakstu komitejā runājām par šo ziņojumu. Un Stavra Kakis kungam nebija zināms, ka ir priekšlikums mainīt nosaukumu. Mans jautājums referentei ir, Vai jūs sagaidat, ka jūs priekšlikumu mainīt šo nosaukumu tiks atbalstīt? Paldies Danoks kundzei. Tagad došu vārdu referentei atbildēt. Paldies, es sākšu atbildot uz pēdējo jautājumu. Iemesls nosaukuma maiņai ir tādēļ, ka tieši tā sākotnēji tas tika nosaukts uh, Eiropas parlamenta rezolūcijā 2010. gada 15. decembrī. Un šajā gadā mēs svinām 20. gadu dienu kopš Māstrihts līgumā tika iedibināta Eiropas pilsonība. Un tādēļ izmantojām šo nosaukumu, nevis runājam par Eiropas pilsoņu gadu, bet par Eiropas pilsonības gadu. Un šeit mēs runājam par to, kā informēt cilvēks par šīm tiesībām, kāda mehānisma Eiropas Savienībā ir, lai atbalstītu šī jēdziena realizēšanu praksē un ņemot vērā ekonomikas krīzi. Es domāju, ka ir īstais laiks paskaidrot pilsoņiem, kas tad ir Eiropas Savienības pilsonība. Un es piekrītu, ka tas nozīmē ne tikai tiesības, bet arī pienākumu Es atbalstu Makintājers kundzes teikto. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt abus e, šos aspektus. Eirobarometra aptāja liecina par to, ka cilvēki īsti nesaprot, kas ir Eiropas Savienības pilsonība. Dažreiz viņiem šķiet, ka viņiem ir vairāk pienākumu nekā tiesību Eiropas Savienībā. Jā, ir ļoti svarīgi, mēs to uzsveram arī savā ziņojumā, ka cilvēkiem ir jāpiedalās demokrātiskajos procesos, un cilvēkam ir jābūt visu šo procesu centrā. Un mēs domājam par to, kā stiprināt Eiropas Savienības identitāti. Šī identitāte ir balstīta uz kopīgu vēsturi, kopīgu kultūru. Tā nedrīkst būt mākslīga. Un Tas nozīmē ne tikai tiesības uzturēties citā dalību valstī, bet arī balsot, iesniegt uh, lūgumrakstus un sūdzības Eiropas parlamentā, diskutēt ar citiem pilsoņiem par to, kā attīstās Eiropas Savienība, kā attīstās Eiropas Savienības pilsonība. Uzklausot komisiju, es pilnībā piekrītu, ka Mums ir jāfokusējas drīzāk uz cilvēkiem, nevis procedūrām. Bet, lai to darītu, mums ir nepieciešams vairāk līdzekļu. Budžets ir tik ļoti ierobežots, ka man ir bail, ka tā vietā, lai atbalstītu uh, pilsoņu teiksim, šīs kustības uz vietām, drīzāk tie būs pasākumi, kas tiks noteikti centralizēti no augšas, kas tiks finansēti. Mēs, protams, gribētu panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk ar komisiju un padomu, lai šo gadu varētu realizēt. Es īsti tā arī nesapratu, vai padome atbalsta atzinumu, jo Pirmais paziņojums, ko es dzirdēju no padomas pārstāvis, bija, ka padomu pilnībā atbalsta komisijas priekšlikumus ar nelieliem grozījumiem. Bet es norādīju uz trim svarīgiem jautājumiem. Tas ir budžeta palielināšana, tālāk nosaukuma maiņa, jo mēs uzskatām, ka pilsonība ir labāks jēdziens nekā vienkārši pilsoņi, un Gribētu precizējumu no padomu šai sakarā. Dzirdot to, ko teica uh, Grisbekas kundze un citi, tad arī es uzskatu, ka mums, kā Eiropas parlamentām, ir jāstrādā, lai vairāk informētu cilvēkus par Eiropas Savienības pilsonību, jo tieši šajā ekonomiskās krīzes situācijā mēs redzējām, ka cilvēkiem trūkst šīs Eiropas Savienības pilsonības apziņas. Tik uzdots jautājums, vai nav pienācis laiks cilvēkiem pārvietoties no Dienvidu Eiropas uz Centrālu Eiropu vai Ziemeļu Eiropu, lai atrast tur jaunas darba vietas, vai arī mums būtu jācenšas radīt uh, nepieciešamos apstākļus dalību valstīs, lai viņi varētu maksimāli izmantot potenciālu, ko sniedz Eiropas Savienības pilsonība bez diskriminācijas. ir jautājumi, uz kuriem cilvēki grib atbildes no mums, un es esmu pārliecināta, ka šis gads dos mums iespēju sniegt šīs atbildes un paskaidrot cilvēkiem, kas ir Eiropas Savienības pilsonība. Paldies, Papadopulo kundze! You made your point. Of... Jā, šķiet viss ir pilnīgi skaidrs. Deputāti arī ir uzklausīti. Nu, tam vajadzētu noslēgt diskusijas, vai ne? Ja nu vien uh, Eh, komisija un padomu nevēlas vēl kaut ko teikt par minēto. Ja ne, ja tas viņus neinteresē, tad eh, ļoti labi. Šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Pārējiem pie nākamā. Esam uzklausījuši, kā jau teicu, deputātus un papadopolu kundzi. Varam tagad noteikt orientējošo balsojumu, kas notiks Lībē 8. aprīlī pēc uh, bet pēc eh, referents lūguma, lūk, šis datums tiek pārcelts uz tālāku laiku, un tas būs maija sākumā un nevis aprīlī. Tāpēc, lai būtu vairāk vēl laika diskusijām. Nu, un tad tālāk pārējām pie 19. darba kārtības punkta. ES nostāja krimināltiesību jomā. Referents mums ir Kornelis Dejongs. Un viņš tā tad mūs iepazīstinās ar ziņojumu projektu. Mēs zinām, kāds tad ir kopējais ietvars. Nu, tas nozīmē, ka vēlamies attīstīt tālāk tiesiskumu jomu Eiropas Savienībai, īpaši tagad, kad spēkā stājies Lisabonas līgums, vajadzīgs tiesiskums, protams, drošības aspektu un tā tālāk. Tas ir lūk ieguvis Eiropas mērogus apmērus, tā ir nonācis arī mūsu kompetencē. Un šīs brīvības, drošības un tieskuma tāpas īstenošana, protams, ir ļoti izaicinošs mērķis, kas jāsasniedz cita starpā pārliecināties, ka tiek nodrošināta konsekvence un augsta kvalitāte Eiropas Savienības tiesību aktos, kas regulē krimināla tiesības. Un tāpat laikā tieši tā, kā tas tiek pieprasīts līgumos, ir jārespektē pamattiesības, kā arī juridiskās sistēmas un tradīcijas dalību valstīs. Un tieši tāpēc esam sasaukuši šo komiteju un esam pieņēmuši lēmumu sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu. Noturējām arī uzklausīšanu pagājušā gada beigās, decembrī. Un lūk, ziņojuma projekts ir mūsu priekšā. Kā jau teicu, to sagatavojas Kornels de Jongs kurš mums arī ar šo projektu, ziņām projektu ierosinās, iepazīstinās. Lūdzu, paldies priekšādātājiem! Nu, jau ir gan pagājis krietnes brīdis, kopš mums bija pēdējā tikšanās ar ēnu referentiem strādājot pie šī ziņojuma. Un tāpēc esmu sagatavojis īsu kopsavilkumu. Uh, tomēr jāsaka, šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un eh, nu, referentiem būs atkal jātiekas, mēs jau esam šādu sanāksmu paredzējuši. Un tāpēc arī, lūk, mums bija šī uzklausīšana, uzklausījām pētniekus un citas ientartās puses. Pēdējā mēneša laikā esmu daudz ar viņiem sazinājies, sazinājies ar padomas pārstāvjiem, komisijas darbiniekiem, dalību valstu pārstāvjiem, ar pārstāvjiem no universitātēm. Un kopējā globālā vēsts eh, varētu tikt savilkt kopā, lūk, kā. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, kad runājam par krimināltiesībām. Tā galu galā ir dalība valstu kompetence un tikai nedaudz Eiropas Savienības kompetence. Katreiz, kad televīzijā vai plašsaziņas līdzekļiem dzirdam par kādu smagu noziegumu, tad mums vienmēr liekas, ka lūk, ir taču kaut kas jādara. Lūk, vai nevajadzētu to visu risināt ar kaut kādām Eiropas krimināla tiesību normām? Varam paredzēt taču kaut kādas sankcijas, vai ne tā? bet visi, ar ko es esmu runājis, mūs brīdina, ka tas nebūtu viss tas labākais. Krimināla tiesības nedrīkstētu skatīt tādā politiska entuziasma gaisotnē. Un sankcijām jābūt pilnībā saskaņotām Eiropā. Turklāt laikam ejot, Eiropā krimināla tiesības ir attīstījušās, un katrā dalība valstī, protams, citādāks bija šis attīstības process. Nu, piemēram, kaut vai runām šeit par eitanāziju, narkotiku izmantošanu, te redzam, cik milzīgas atšķirības pastāv starp dalību valstīm. Tas viss ir atkarīgs no konkrētās nācijas kultūras, vēsturiskās attīstības, un tāpēc Eiropas mērogā mums jābūt ļoti piesardzīgiem, pirms mēs lemjam par kaut kādu veidu harmonizēšanu. Un savā ziņojumā es šādu filozofiju arī atspoguļoju. sankciju kvalitātes kritērija. E, tā ir viena lieta, bet vajadzētu vienmēr atcerēties subsidiaritātes principu Eiropas Savienībai. E, ja vēlamies runāt par kriminālu tiesībām, tad šeit ir ļoti neliela teikšana. Protams, ka varam runāt šeit tikai par principiāliem jautājumiem, un tāpēc par šo principu arī sagatavosim ziņojumu savā ziņojumā ļoti lielu uzmanību esmu pievērsis praktiskai krimināla tiesību iznešanai un tam, kā tas praksē varētu norisināties. Nu, kaut vai sāksim ar Eiropas parlamentu. Lība komiteja nedrīkst spriest par visiem šiem jautājumiem, kas saistīti ar krimināla tiesībām. Jo krimināla tiesības var skart pilnīgi jebkuru Eiropas Savienības politikas jomu Eh, Lisabonas līgums mums ļauj piedalīties tikai atsevišķās jomās, un tāpēc neviena no Eiropas parlamenta komitejām nevar pilnībā, pilnībā būt atbildīga par krimināltiesībām. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es ierosinu veidot parlamenta veidā zināmu kaut kādu struktūru, kas, piemēram, sadarboties ar jūri komiteju un tā, kas ļautu mums uh, strādāt ar krimināltiesībām, vienlaicīgi nodrošinot konsekventu pieeju. Tas varētu būt, lūk, parlamenta ietveros un tam līdzīgi otrām kārtām. Komisijai arī ir ļoti daudz dienestu, kas ar to nodarbojas, bet redzam arī, ka šajā gadījumā viņ, šāda veida joma sad, tiktu sadalīta pa daudz komisāru atbildības jomām. Kurš tad būtu tas, kas uzņemas gala atbildību par šādu kriminālu tiesību izstrādi? Nu, vai tas būtu kāds administratīvs departaments, ja varbūt tad pat padomas ietvaros kāda grupa? Nu, lūk, šādi jautājumi nenoliedzami rodas. Vai tad galu galā kaut vai arī ministri var pilnīgi visu zināt to, kas skar krimināltiesības? 2009. gadā padomu jau nonāca pie zināmiem secinājumiem, toreiz komisija publicēja paziņojumu, un, eh, un ja, ja tagad tiks pieņemts šis ziņojums, tad katrā ziņā parlaments vismaz būs spaudas skaidru nostāju attiecībā uz šo paziņojumu. Respektīvi, ka būtu jāveido kāda starpiestāžu grupa, kas tādējādi varētu nodrošinātu saskaņot konsekventu darbu pie šiem jautājumiem. Jo, protams, ka darbs var notikt tikai intensīvi sadarbojoties visām trim iestādēm. Nu, lūk, priekšādātāji, tādi ir mani priekšlikumi, un pie tā arī šobrīd apstāšos. Dosim, eh, teikšu jums, ka vēl 5. martā tiksimies ar ēnu referentiem. Un mēs labprāt, protams, to darītu pulkstens 12.30, eh, bet nu redzēsim, ko vēl par to teiks citā nu referenti. Paldies Dijon Kogam, kas saprot, tad arī komisija vēlētos izteikties šajās diskusijās. Eh, lūdzu, komisijas pārstāvi, došu jums vārdu. Thank you, Chair. Uh, just a very, very short Paldies priekšādātāji, pavisam īsts komentārs. Mēs augstu vērtējam šo ziņojumu. Domājam, ka tas lielā mērā atbilst paziņojumam, ko komisija publicēja septembrī. Tāpēc to vērtējam visi ļoti atzinīgi no komisijas puses. Un tikai gribēju teikt, ka ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties starpiestāžu līmenī pie šiem jautājumiem tieši tā, kā tas ierosināts šai dokumentā. Un par eh, tālāko komentārus izteikšu pēc diskusijām vai procesa gaitā. Un tālāk mums ir neliels runātājs saraksts, kas vēlas izteikties. Pirmais ir Vossa kungs, lūdzu. Vielen dank. Liels paldies. Paldies referentam. šis ir ārkārtīgi delikāts uh, temats. Man ir virkne tādu nelielu problemātiski jautājumi, uz ko gribētu norādīt. Par tiem noteikti debats vēl turpināsies. Nu, piemēram, skatoties uz L apsvērumu, kur minētas procedūras Eiropas parlamenta ietvaros, es būtu ļoti priecīgs, ja referents varētu sniegt mums detalizētāku informāciju par to, ko viņš saprot ar šo tekstu. Es atklāt sakot, šobrīd pat nevar īsti iedomāties kā šādas procedūras praktiski izpaustos. Tālāk par M apsvērumu runājot. Man rodas jautājums, vai mēs spēsim kaut ko tādu, šādu iestāžu nolīgumu sagatavot, un vai tas vispār ir vajadzīgs, vai mums vajadzīgs formalizēt visas šīs detaļas un informāciju, jo mēs taču gal galā šeit uh, pasakam, lūk, ka visi, kas ir kaut kādā veidā šajā jautājumā ieinteresēti, ja, ja tiem visiem būtu jāpiedalās dialogā tālāk ziņojuma otrajā punktā. Vismaz vācu tekstā tiek teikts, un man tas ir problemātiski, e, ka ir jāpamato mm, vajadzības ar būtiski svarīgiem faktiskiem pierādījumiem. Tātad vai tie būtu tādi pierādījumi, ko sagatavo eksperti? 8. un 10. punktā savukārt tiek runāts par komisāru iecāšanu. Šie noteikumi mums būtu tomēr jāapspriež, jo papildus administratīvu struktu, struktūru veidošana, acīm redzot, tiek pieprasīta, un vai tas mums tiešām ir vajadzīgs? Vai tas ir arī reāli e, šādus papildus administratīvo slogu radīt? Nu, tādas man radās pārdomas, ir tīpaši astotajā punktā. Uh, Nu, jāsaka, te man tā diezgan negatīva attieksme pret šo konkrēto noteikumu. Nu, domāju, to pat nedrīkstētu pat saukt par kriminālu tiesību noteikumiem, jo tas jau ir pretproduktīvi, neproduktīvi. Un, nu, ka, ja te būtu tāds viens eh, komisārs, tad, nu, kas tad būtu, kāda būtu tie tiesība akti, ar ko viņš strādātu? Un, ja tādā gadījumā viņš darbosies tieši ar šo jautājumu, tad, tad ir pilnīgi jauns komisārs ar jauniem dienestiem un jaunu darbinieku klāstu un tā tālāk. Un es nezinu, vai tas ir reāli un vai tas ir vajadzīgs. Es nedomāju, vai tas ir uh, pareizi. Jo tad taču tādā gadā, gadījumā iekšēji mums arī vajadzēs kaut kādas atbilstīgas struktūras veidot, lai varētu virzīties uz priekšu pēc ganas piesardzīgas. Es domāju, ka jauna komisāra vietas izveidošana būtu pretproduktīva. 11. punkts tālāk. Domāju, ka ir labi, ka mēs pieprasām spēcināt juridiskā dienesta lomu. Tā, manuprāt, ir laba doma. Parlamentam ir juridiskais dienests nenoliedzami un mums vajadzētu darīt pēc iespējas vairāk izmantojot to. Es domāju, ka juridiskajam dienestam, kā jau teicu, vajadzētu lielāku lomu, to vajadzētu spēcināt. Bet kopumā runājot, var jau teikt, ka šo ziņojumu sastāv no divām daļām - procedurālajā aspekti un aspekti pēc būtības. Un es domāju, ka šie pamatprincipi, e, nu, zināmā mērā ir nedaudz problemātiski. Turklāt mums ir kaut kāds arī apjoma ierobežojums. Mēs nevaram šai ziņojumā iekļaut pārāk daudz tekstu, bet domāju, ka mums tomēr vajadzētu šeit mazliet vairāk runāt par šiem pamatprincipiem. Varbūt, nu, varētu par tiem iekļaut vēl pāris atsevišķus punktus, jo šeit ir trīs principi, kas minēti bet tie nav gluži sevi izskaidrojoši. Nu, piemēram, trešajā punktā mums vajadzētu pilnīgi noteikti pieminēt cita veida informāciju vēl klāt. Lūdfords kundze, jums tālāk vārds. Paldies, priekšādātāji. Gribu teikt paldies De Jonga kungam par šo visnotaļ liederīgo ziņojumu. Domāju, ka mums ir jāpārliecinās, protams, arī par to, ka mēs sagatavojam pēc iespējas lakonisku, vērtīgu un dokumentu, kas ir ar pievienotu vērtību un nevis šeit tikai apņēmīgi jaucamies iekšā kaut kādās pastāvošajās krimināltiesību sistēmās dalību valstīs. Jo šis jautājums katrā ziņā ir kļūst pilnīgi noteikti ļoti pretrunīgs. Nu, un kā vienmēr te jau parastie, eh, parastie, parastās puses, kas iebilst. Un tāpēc rezultātā rodas tāda politiska rakstura problēma bet es domāju, ka tam šim šķērslim mums izdosies tikt pāri, jo mums ir milzīgs sabiedrības atbalsts. Iepriekšējā Eirobarometra aptaujā, to starp arī Lielbritānijā veiktās aptaujas rezultāti, liecināja, ka viena no lielākajām prioritātēm pilsoņu acīs ir tas, ka Eiropas Savienībai vajadzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar nopietnu pārrobežu noziedzību. Un eh, šāda veida viedoklis pausts jau ilgi, tātad mums ir sabiedrības atbalsts. Eiropas Savienība vērstos pret lielajiem uh, noziedzniekiem, tātad šiem lielajiem noziedzības tīkliem. Bet mums, protams, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo jāievēro samērīguma un nepieciešamības princips, tās tā, tāpat arī subsidiārāts princips, uz ko pamatot norāda De Jonga kungs. Tāpat laikā mums ir vajadzīgas kopējas procedurālās tiesības, jo mēs zinām iepriekšējo desmit gadu pieredzes rezultātā, ka savstarpēja atzīšana attiecībā uz standartiem procedurālajām tiesībām, protams, e, ir svarīga, jo citādi nevar nonākt pie tiesiskuma. Un tāpēc jābūt ir kaut kādam zināmam harmonizācijas līmenim. E, grūti pateikt, kur jānovelk šī gala līnija. Bet mums taču ir kopēji principi, kopējā prakse. Un lai arī mēs nedrīkstam pārliet ietekmēt vietējās tiesiskās sistēmas dalībvalstīs, tomēr kaut kāda harmonizācija ir vajadzība. Tas droši vien būs vēl īpaši sarežģīti, vēl sarežģītāk tie brīdī, kad sāksim definēt kriminālu sodus un uh, nolēmumus. Es neesmu eksperte. Bet domāju, ka tas varētu radīt nopietnas problēmas, piemēram, cenšoties panākt uh, tiesas lēmumu pieņemšanas uh, politikas un metodas, sas, metožu saskaņošanu kaut kādā Eiropas līmenī. Es pilnīgi noteikti domāju, ka mums ir vajadzīgs daudz vairāk saskaņotības. Eh, mums ir jābūt daudz disciplinētākiem. Strādājot pie krimināla tiesībām un jābūt arī labākai koordinācijai starp iestādēm atsaucos uz to, ko teica Voskungs, es viņam piekrītu, nevēlamies izveidot kaut kādas jaunas birokrātiskas struktūras, kas atkal lūk tikai nodarbosies ar to, ka noturēs sanāksmes un beigu beigās neko diži nepanāks. Bet mēs varētu mudināt komisiju izvirzīt vienu vadošo komitāru, kas tad koordinētu visus tos tiesību aktu aspektus, kas saistīti ar kriminālu tiesībām. Es nezinu, vai tam vajadzētu vēl kaut kādu papildus paskaidrojumu vai ir vajadzīgs šis starpiestāžu nolīgums, te varbūt man kāds varētu paskaidrot sīkāk šo jautājumu, bet es domāju gan, ka tas, ko mums vajag darīt, mums vajadzētu pārliecināties, ka strādājot pie tiesību, krimināla tiesību no tiesību aktiem, mēs neaizmirstam vis, nevienu no interesētām pusēm, to starp eh, jomas ekspertus, Nacionālo pārst parlamentu pārstāvis, NVO pārstāvis, eh, advokātu kolēģiju pārstāvis un visus citus, kam būtu savs ieguldījums dodams, eh, lai šāda veida tiesība aktu varētu stāties spēkā. Turklāt, labprāt, gribētu arī, lai mūsu parlamenta juridiskais dienas un dienas vēl vairāk iesaistītos padomu sniegšanā mums un tāpat piedalītos arī kriminālās tiesību, eh, tiesību aktu izstrādē daudz lielākā mērā nekā tas notiek šobrīd. Jo es nereti dzirdu komentārus par to, ka nav, netiek sajusts atbalsts, ka un mm, parlamenta referenti nesaņem informāciju par to, kā eh, gatavot šos tiesību aktus, kā padarīt tos striktus un atbilstīgus. Jā, mēs, protams, rakstam direktīvas un tā tālāk, bet tik un tā būtu ārkārtīgi jauki, ja mēs tāpat laikā arī varētu zināt, kāda veida ietekmi ir konkrētiem mūsu pieņemtiem formulējumiem un tekstiem un reizēm tieši tie, kas praktizē tiesību, tiesību jomā, var mūs par to informēt. Pilnīgi noteikti ir vajadzīgs pamattiesības iestrādāt visos tiesību aktos. jo mēs zinām, kā ir mainījusies kopējā vide, zinām, kas notiek, piemēram, ar Eiropas arestu orderu. Mums būtu bijis pamattiesības jāiestrādā arī šajā, or, š, arī šo orderu regulējošajos tiesību aktos, un tādā gadījumā situācija būtu bijis daudz vienkāršāka. Kas izrādījies gana lēnu, ir šis pārskatīšanas process attiecībā uz instrumentiem, ko esam apstiprinājuši. Šobrīd, lūk, nonākam pie Eiropas arestu ordera, esam saņēmuši konsultācijas padomus par to, kā sa samērīgi proporcionāli ar to rīkoties, bet ja mēs tagad apstiprināsim Eiropas izmeklēšanas orderu, tad mums jāpārliecinās, ka šī pārskatīšana notiek jau daudz ātrāk, daudz straujāk, lai tas notiek komisijā, padomē un tā tālāk, ņemot vērā, uh, darba gaitu, nevis nogaidot lūkot kādus desmit gadus līdz brīdim, kamēr jau visas pretrunas ir nākušas gaismā un, un ir bijuši daudz un dažādi disputi. Jo galu galā tas, ko mēs šeit apstiprinam, tie vārdi, ko mēs šeit par ko nobalsojam, tie tālāk ietekmē cilvēku dzīvi. Jā, es domāju arī, ka ir vajadzīga plašāka koordinācija un saskaņotība, bet ne tikai starp iestādēm, tā nepieciešama arī starp ekspertiem un praktizējošajiem mm, juristiem mums ir jāpārliecinās, ka tas, par ko pieņemam tiesību aktus, ko iestrādājam tiesību normās, ir pēc iespējas mazāk traucējoši ikdienas praksē un dalību valstu tiesību sistēmām jo tās ir cilvēkiem tūpies surt, jo viņi taču ir tie, kas ir e, tās veidojuši un tās veidojušās turklāt gadu desmitos uh, un vēsturiski. Tāpat laikā, protams, mums ir jā, jāspēj aizpildīt tie tukšumi, kas rodas e, pārobežu situācijās, kur savukārt tad noziedzīgie elementi šīs, šos tukšumus izspēlē sev par labu. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, ko uzņēmies De Jonga kungs, un viņš ir uz pareizā ceļa. Es arī iesniegšu pāris grozījumus, un tāpat arī ceru, ka varbūt mēs varētu grozījumu iesniegšanas termiņu pārvirzīt nedaudz uz priekšu, piemēram, vismaz līdz nākamajai pirmdienai, jo citādi. Uh, Nu, vai varbūt tā varētu būt pat trešdien, jo citādi man varētu rasties grūtības ar eh, grozījumu izstrādi. To ļoti lūdzu. Mani grozījumi nebūs tādi ļoti būtiski un būtību mainoši, bet tomēr gribētu nedaudz laika, lai pie tiem piestrādātu. Paldies, tālāk Romero Lopezes kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mūsu priekšā esošais dokuments ir nepieciešams jo Lisabons līgums eh, paredz trešā pīlāra atcelšanu un lūk parlamenta līdzlēmuma, koplēmuma eh, tiesības, kas attiecas uz starptautisko noziedzību, panacionālo noziedzību, un ko varam šeit darīt lietas labā problēmas eh, rodas ar cilvēktiesību aizsardzību un ar sankciju piemērošanu. Un šajā kontekstā minam ļoti daudzi problēmu jautājumi. Tie ir ārkārtīgi grūti, delikāti, sarežģīti, jo ir tādi noziegumi, par kuriem ir jāpiespriež administratīvas sankcijas, par citiem tās ir kriminālas sankcijas. Runājam, piemēram, šodien par kiberuzbrukumiem. administratīvās sankcijas nerada problēmas, bet, ja šie noziegumi ir nopietni, tad tādā gadījumā tos vajadzētu padarīt par kriminālu sodī, sodāmiem. Un, lūk, sankciju sistēma līdz ar to tālāk pieprasa kaut kādu veidu harmonizēšanu krimināltiesībās. Un tas ir tas, par ko šeit arī runājam. Padome, kā tika teikts, izveidojas darba grupa, būtu tikai loģiski, ja padome tad attiecīgi arī virzītos uz priekšu, jo dalība valsts taču gal galā vēlas saglabāt savu starptautisko suverenitāti. Un eh, pilnīgi noteikti, tāpēc mums būs jāturpina virzīties uz priekšu Bet vai līdz šim darba grupa padomē ir devusi kaut kādu ieguldījumu šī jautājuma risināšanā? Problēma šeit ir saistīta, lūk, ar šo iespējamo amatu, ar šo komisāru, kam tad, nu, būtu varbūt arī jāsasauc kaut kāda darba grupa, lai visi šie elementi tiktu apkopoti kopainā. Protams, jā, jūs teicāt, ir vajadzīga kaut kāda harmonizācija un šeit ir jāvirzās uz priekšu, bet tie tāpat laikā visi ir ārkārtīgi sarežģīti un riskanti jautājumi, tieši tā kā Lutfords kundze teica. Un mums ir vajadzīga tāda kā īpaša pie šiem jautājumiem. Ir vajadzīga darba grupa līdzīga tai, kas darbojas padomē, bet darba grupai tādā gadījumā dotu mandātu spēju harmonizēt tiesību aktu, kriminālu tiesību aktu normas. Tas ir ļoti grūts uzdevums, nenoliedzami. Un kā daži eksperti teica mūsu organizētajā uzklausīšanā, uh, Lūk, harmonizēšana vispirms jātiecina uz mērķiem un pēc tam uz instrumentiem. Ja vēlamies mērķus sasniegt, tad, tad tas ir pat tāds kā filozofisks rakstura jautājums, akadēmiski apspriežams jautājums. Un es domāju, komisijas organizētā darba grupa šāds debats varētu virzīt uz priekšu, tur varētu piedalīties arī pārstāvji no parlamenta, un tad mēs varētu kopā virzīties uz priekšu daudz efektīvākā veidā. Līdz šim mums nav iznā, izdevies panākt konsekvenci visā šai darbībā, jo ir ļoti daudz jautājumu, kas arvien atkal no jauna uzpeld un kam, protams, tālāk būs ietekma arī Eiropas līmenī. Bet būtu ārkārtīgi interesanti nu, paskatīties arī uz kaut ko citu, ne tikai juridiskā dienesta lomu parlamentā kas veiktu šo darbu pēc būtības, jo komisija taču vajadzētu tādā gadījumā tiešām šo darbu grupu vai instrumentu, tādu pārdisciplināru darba grupu. Paldies, Romero kundzei. Tālāk nākamais runātājs. Šķiet, ja nav nekādu citu tālāk komentāru, nē, Bronsa kungs, jūs vēlējāt izteikties. Jums tad pēdējiem vārds. So I'm a bit like death and taxes. I'm always here. Uh... Esmu vienmēr klātsošs. Lijanka kungs ļoti godīgi paskaidroja grūtības, kādas, ar kādām mēs saskaramies. Visticamāk, tā ir visgodīgākā um, runa, kādu esmu dzirdējis no referenta. Viņš norādīja uz uh, kultūras un um, nacionātāšu atšķirībām. Viņš uh, uz, uzsvēr to, ka ir nepieciešams būt uzmanīgiem un ka nevajadzētu radīt jaunas sodas tikai, lai parādītu, ka mēs kaut ko vispār darām. Un tad viņš uzskaitīja principus. Bet uh, tas bija saistībā ar tiesību aktiem. Un loģiski līdz ar to būtu jāizvairās no jebkādu būtisku tiesību aktu izveidošanas, ja esmu pareizi sapratis to, kas tika teikts. Un kā viņš norādīja, un kā citi norādīja, protams, ka pastāv jomas, e, kā e, presta sociāla uh, uzvedība, kas ir, um, kas iet pāri robežai, bet tas neatiecās uz robežu harmonizēšanu. Mums no sākuma ir jāsaprot, vai valsts, uh, kura uh, izdoda cilvēkus, tā, ka tā piekrīt tam, kas ir noziedzīgs nodarījums. Un otrkārt ir jābūt sadarbībai ar divpusējiem nolīgumiem kā piemēram ar eh, Eiro, Eiropas aresta orderi vai saistībā ar starptautiskām organizācijām kā Eirojust. Bet attiecībā uz izdošanu, tā savā eh, ļoti radikālā veidā kādreiz eh, pieprasīja pierādījums par to, ka kāds bija pārkāps likumu pirms viņš tika izdots. Tas gadu desmit, gad desmitiem labi strādāja. Un pie tā vajadzētu atgriezties. Kornelis de Jonga kungs, jums tiek dots vārds Paldies, priekšsādātāji! Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās, labprāt atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Vispirmām kārtām, L apsvērums, jūs vaicājāt par to. Tur teikts, lūk, parlamentam jāizstrādā savas procedūras. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu par to padomāt, lai nodrošinātu saskaņotu kvalitātes krimināl, kvalitatīvu krimināltiesību sistēmu. Un te galvenokārt runājam tātad par šo kopējo iestvaru. Ietvaru, kādā darbotos komisija, padome eh, un citi punkti. Tas atsaucas uz 11. punktu. Juridiskais dienas šeit varētu uzņemties lomu, nodrošināt šo saskaņoto darbu un juridiskais dienests, kā jau gribētu jums atgādināt, e, piedāvā arī savus atzinumus par konkrētiem priekšlikumiem un arī par šo. Un tādā veidā varēsim spēcināt mūsu darbības spēku un efektivitāti. Es nedomāju, ka šajā ziņojumā mēs varam jau izstrādāt to, kādā veidā praksē mēs darbotos, ja, tād, ja pie šāda veida pasākumiem nonāktu. Es domāju, ka vienkārši jāizpēt iespēja, jāskatās, kādi šie mērķi ir, kā tos varētu sasniegt, un tad rīkoties tālāk. Es neredzu šeit nekāda veida problēmas ar to, ka varētu rasties kaut kādi jauni struktūras. Nē, tie ir um, arī par jauniem grozījumiem es nebažos nebūt. Eh, tikai vien jāatceras, ka, protams, mums ir jāiekļaus zināmā eh, vārdu skaitā, tāpēc nevaram šeit izvērsties pārāk plaši. Tas, eh, to, to gribētu teikt attiecībā uz otro punktu. Tālāk par šo starpiestāžu nolīgumu. Komisija jau teica, ka jau ir noslēgts saprašanās memorands, par to notiek, pie tā notiek darbs, bet es tikai gribētu precizēt, ka šajā gadījumā tomēr būtu vajadzīgs reāls nolīgums. Jo, ja šeit parlamentā mēs kaut ko, piemēram, darām, un tad padomu savukārt eh, nav par to sākus diskutēt, tad mums ir dažādi veidi, kā rīkoties. Un e, nevaram šajā ziņojumā aizzināties kaut kāda veida detaļās tālākās. Bet, ja lūk būtu tāda darba grupa, tad mēs to varētu darīt. Un mēs, jā, varbūt varētu darba grupas ietvaros vienoties par šādu saprašanās memorandu. Tas forma vairs nav tik būtiska. Bet katrā ziņā mums vajadzētu visu šīs normas no, noteikti rakstiski uz papīra. Tālāk, kas attiec uz šī jaunā komisāra amata izveidošanu, par ko vairāk runāja? Nu, man tāpēc gribētos rēģēt uz to, ko teica Voskungs. Viņš teica, lūk, jāveido jauns komisārs, ka es sakotu, ka jāveido jauns komisāra amats, tad jauns komisārs. Nē, tā es nedomāju. Jo tas taču prasītu jaunus finanšu līdzekļus bet tāpat laikā ir jākonstatē, ka šobrīd ir divi komisāri, kas būtu atbildīgi par šo jautājumu. Jau šobrīd, jo kompetence ir ļoti plaša. Un tādā gadījumā būs grūti to visu koordinēt. Ir viens komisārs, piemēram, kas šobrīd nodarbojas ar e, krimināltiesību koordinēšanu, un tad tādā gadījumā tas būtu viens konkrēts cilvēks. Tādā veidā tiktu ietaupīt arī līdzekļi un arī laiks. Viņš varētu attiecīgi konsultēties ar attiecīgiem komisijas dienestiem. Tas viņu gan nenoliktu nekādā augstākā pozīcijā, nē, vienkārši arī parlamentam būtu vienkāršāk uzdot savus jautājumus. Ja būtu viens šāds komisārs, kas tad visu to lietu koordinātu? Un tad vismaz nebūs tā, ka mums būs jāiztaujā virkne komisāru, kurš katrs tad nu nodarbojas ar kaut kādu savu konkrēto lietu. Tātad nedomā jaunu amatu, nē, bet vienkārši vienas personas nozīmēšanu, kas attiecīgi par to visu būtu atbildīgs ģenerāla direktorātu kontekstā. Tālāk savukārt par pierādījumiem runājot. Nu, tas ir komisijas tekstā. Šis teksts ņemts no komisijas paziņojuma. Un viņi tur arī attiecīgi iekļauj argumentus, sakot, ka ja nenotiek harmonizēšana, tad tādā gadījumā, piemēram, citi var doties uz valstīm, kur sankcijas ir krietni mazākas vai netiek šīs tiesību normas tādi tik strikti piemērotas. Bet tas nav vienīgais arguments, ir vēl arī citi. Ir skaidri un gaiši jāpasaka, kāpēc ir vajadzīgs šīs krimināla tiesības šāds krimināla kodeks. Tātad viss, ir, kas, teik, viss, kas ir teikts otrajā punktā, ir jāskata kontekstā ar šo plašāko ainu. jo ir jāizskaidro visas šīs eh, lietas, un tas, un tas viss ir, un visam jāpiedāvo arī pierādījumu un pamatojums. Vai ir vēl kāds jautājums, uz ko es neatbildēju? Pagaidiet mirklīti. Par astoto punktu es jau runāju. Jā. Lutfords kundze teiktais harmonizācija. Jā, ziņojumam par to runājam. Ir vajadzīgs šīs vismaz minimālās garantijas. Jo, ja vēlamies, lai cilvēku uzticētos sistēmai, eh, nu, tad mums ir jāspēj risināt arī problēmas situācijas. Ja runājam par procedūrām, tad jāsaka, krimināltiesību kontekstā mums nepieciešama arī konkrēta kritērija. Nu, lūk, ceru, ka man ir izdevies atbildēt uz jūsu jautājumiem. Kā jau teicu, es manis pēc var arī pārcelt uz vēlāku laiku grozījumu iecāšanas termiņu, ja Lutfords kundzei to tā gribētos. un kā referents esmu gatavs rēģēt un apspriest visus jūs iesniegtos grozījumus. Eh, un labprāt gribētu, protams, lai arī Jānu referentiem tiek dots pietiekams laiks strādājot pie grozījumiem. Young, I... Paldies, Dēļ Jonga kungs, ja es pareizi sapratu, jūs esat gatavs eh, pavirzīt uh, eh, grozījumu izsniegšanas termiņu, tad uh, no 5. marta uz kuru dienu tieši? Vienīgā diena, kas tika minēta, bija 14. 7. 7. marts. Tātad 7. marts. Mēs saprotam, ka mēs varam atlikt eh, grozījumu iesniegšanu līdz 14. martam. Vai jūs neiebilstat? Tātad eh, tas eh, nemaina noteikto balsojumu Lībe komitejā par ziņojumu. Tātad par Dionka kunga ziņojumu. Tas būs 12. aprīlī. Vai neviens neiebilst? 12. aprīlis balsojums un 14. marts eh, grozījuma iesniegšanas pēdējais termiņš. Paldies visiem! Paldies par sadarbību! Eh, beidzam šīs dienas sanāksmi!